Allora, riprendiamo i lavori. Kolēģi, atsāksim darbu. Sāksim ar trešo kopu klāsteru, kas ir e, izskatīt veidus, kā uzlabot sinerģiju un sadarbību starp institūcijām, aģentūrām un ekonomiskiem operatoriem, kas ir iesaistīti uh, naudas atmazgāšanas noteikšanā un apkarošanā. Pie mums ir ieradušies trīs viesi kas izskatīs šīs kops jautājumus. Kā parasti, dosim katram runātājam 15 minūtes, pēc tam būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Pirmajam došu vārdu Enrique Kantā no Eiropas Banku Federācijas, pēc tam uzklausīsim Džonu Ringutu, kas ir Manivell. Well um, izpildsekretārs, kas uh, runās par uh, efektīvu sistēmu izveidu, lai cīnītos pret um, naudas atmaskāšanu un terorismu finansēšanu. Pēc tam uzklausīsim Montiju Rafēlu no uh, juristu biroja Peters and Peters no Londonas, kas runās par sinerģijām sadarbību. Uh, um, tiesību sargājošo iestāžu vidū. Vārds Sofija. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sofija Onsiberu. Eh, liels paldies, ka esat mani šodien eh, ielūguši un eh, atvainojos Henri Kantāha vietā, kuram, diemžēl, vajadzēja pēdējā brīdī doties pildīt cits profesionāls pienākums. Tāpēc aizstāju viņu pārstāvot Eiropas Banku Federāciju, EBF. Eh, kurā mēs runājam Eiropas banku vārdā. Mūsu biedri ir 31 valsts bankas eh, no 26 eh, Eiropas Savienības valstīm, 4 Eiropas brīvās apvienības um, valstu bankas, un īsumā es gribu pastāstīt par federāciju. Uh, Es pārstāvu federāciju, kas pati pārstāv valstu banku asociācijas, un diemžēl es gan pati neesmu praktiķi šai jomā. Katrā ziņā esam izstrādājuši savu viedokli par sadarbības ar bankām ar finanšu izmeklēšanas vienībām, jo eh, bieži mūsu eh, biedri saņem lūgumus no tiesību sargājošajām iestādēm eh, ar lūgumu sadarboties, lai konstatētu naudas atmazgāšanas gadījumus. Ir izstrādāta 4. Eiropas Savienības direktīva naudas atmazgāšanas novēršanai, kā arī uh, ir Eiropas Savienības tiesība aktīvi datu aizsardzības uh, nodrošināšanai, un tie abi ir jāņem vērā šai darbā. Un tēt, es pievērsīšos jautājumam par naudas atmazgāšanu, terorismu finansēšanu un arī starptautiskām institūcijām. Starptautiskām institūcijām ir pienākums pārbaudīt savus klientus. Tām ir jāpārbauda savu klientu identitāte, un tas attiec gan uz fiziskām, gan juridiskām personām. Ir jāiegūst informācija par šo personu komerc attiecībām. Eh, un eh, ir eh, jāpārbauda tas gan elektroniski, gan uz papīra, un ir pastāvīgi jāpārbauda savu, darī, savu klientu veiktie darījumi. Ir jāpārbauda naudas saņēmēji, ir jāpārbauda uh, personas, kā, kurām pieder 20, vairāk kā 25% akciju kādā uzņēmumā, lai pārbaudītu šo klientu darbības. Uh, ir īpaši jāidentificē augsta riska personas, piemēram, personas, uz ko tiek izdarīts uh, politisks spiediens neviens, eh, piemēram, jūs šeit klātesušie esat eh, tādas personas, eh, un pašā tās ir personas, kas ieņem ie nozīmīgus amatus. Ir jāizno bankās iekšējās kontroles, iekšējās pārbaudas ir jāveic gan cilvēciskā veidā ieceļot atbildīgo par naudas atmazgāšanas apkarošanu, gan arī jāatbalsta materiāli, garantējot nepieciešamās tam tehnoloģijas. Vairums institūciju izmanto automātiskus mehānismus, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu aizdomīgi naudas darījumi ir jādeklarē finanšu iestādē, kas tos izanalizē un, eh, ja nepieciešams, ziņo atbildīgajām iestādēm par aizdomīgiem darījumiem. Visa informācija, kas ir saistīta ar iespējams naudas atmaskāšanu un terorisma finansēšanu, tātad par aizdomīgākiem naudas darījumiem ir jāziņo. Es gribu uzsvērt, ka šai ziņā finanšu iestādēm jau ir pieredze, un es eh, strādāju arī šajā jomā. Euh, euh, Man ir izdevies atrast eh, pētījumu. Ļoti interesantu uh, komisijas 2008. gada pētījumu kur ir runa par tieslietu iestāžu sadarbību ar deklarējošiem, kas norāda, ka 80% eh, aizdomīgu darījumu eh, par tām ir saņemta informācija no bankām un finanšu institūcijām. Līdz ar to banka ir nevien ziņotāja, eh, bet arī palīdz tie, tiesību sargājošiem iestādēm. Banka spēlē lomu arī līdzekļu iesaldēšanas gadījumos un arī palīdz izkontrolēt pārobežu naudas plūsmas, kā to uh, nosaka jaunais standarts. Tātad es esmu īsumā aprakstījis banku pienākumus šajā jomā. Īsumā jums centos uzskaitīšu arī, kur ir vēl iespējams uzlabot sadarbību, e, ko Eiropas bankas gribētos labāk panākt. Vajadzētu labāku piekļuvi valsts uh, publiskajai informācijai. Es jau paskaidroju, ka bankām ir pienākums zināt, kas ir viņu klienti. Bet faktiski bankām ir jāpaļaus tikai uz klientu sniegto informāciju. Lai savus klientus varētu iepazīt labāk, bankām ir nepieciešama iespēja piekļūt valsts informācijai par personām. Tāpat ir jāatrisina Eiropas Savienībā pastāvošie juridiskie šķēršļi attiecībā uz pārobežu informācijas apmaiņu un uh, par uzņēmumu grupām. No otras puses, un es gribu uzsvērt uz šo aspektu, jo zinu, ka jūsu komitejas locekļi šobrīd strādā uh, Eh, pie eh, datu aizsardzības direktīvas, bet eh, mums vajadzētu sabalansēt nepieciešamību apkarot naudas atmazgāšanu un datu aizsardzību. Ja jūs atrastu veiksmīgu risinājumu, nu, mēs tiešām to novērtētu. Un eh, sniegšu konkrētākus piemērus. Pastāv reāla problēma attiecībā uz pienākumu um, informēt par um, personām, kas pastāv, attiecībā uz kur pastāv uh, aizdomas. Uh, <clears throat> bankas, protams, grib izvairīties no naudas atmaskātājiem, no terorismu finansētājiem, un šai ziņā pastāv juridiski uh, Eh, bankām pienākumi. Eh, šajā naudas atmazgāšanas apkarošanas cīņā eh, bankām ir jāidentificē savi klienti un arī to sadarbības partneri, ar ko dažkārt tiek veikti darījumi, attiecībā uz ko pastāv aizdomas, un gadījumā, ja darījumi pārsniedz 15 tūkstoši eiro piecu gadu laikā bankām ir jāuzglabā informācija par šiem darījumiem pēc darījuma notikšanas brīža. Bankām turklāt ir arī ir jāīsteno riskiem piemērots adekvātas eh, re, darbības, lai ziņot par šiem klienta darījumiem. Un, eh, protams, ka šajā, eh, lai pildītu šos pienākumus, darbām ir jāizstrādā dosjē par saviem klientiem. Uh, šeit parādās informācija gan par eh, bankas klientiem, gan par personām, ar kurām bankas nevēlas eh, uzsākt biznesa eh, attiecības. Piemēram, personas, kas ir vai nu riskants personas, vai arī ir iekļausts īpašo personu, kriminālu personu reģistros. Un tās rāda uh, liels problēmas uh, gadījumā, uh, kāda ir jākonsultēs ar šīm personām. Tā, tagad, ja lasām uh, jauno uh, datu aizsardzības regulas priekšlikumu, tajā vienošanās tiek aprakstīta, ja definēta kā vienošanās, kas nevar būt noklus, pēc noklusējuma. Iesaistītie personai ir jāsniedz piekrišana savu datu saglabāšanai un publiskošanai. Līdz ar to, ja datus var uzglabēt tikai tad, ja persona tam ir devusi savu piekrišanu, tad mums ir eh, pirms šāda dosie vai faila izveidošanas vienmēr jāvēršas pie klienta. Eh, un eh, pirmkārt ir jāsaprot, ka tas var radīt problēmas attiecībā uz banku komerc dosjē. Līdz ar to, ja kādas personas vārds parādās kādā datu bāzē vai dosie, vajadzētu būt, ka šī persona ir devu savu piekrišanu, savu datu saglabāšanai. Un eh, pirms tam ir, eh, ir jāpliecina, ka mēs ievērosim datu aizsardzības noteikums. Lasot jauno datu aizsardzības eh, regulu, vajadzētu tai palīdzēt mūsu prāt šīs formalitātes Un mēs uzskatām, ka uh, konsultāciju vajadzētu svītrot no to darījumu saraksta attiecībā uz ko ir nepieciešams panākt vienošanos. Nākamais, kādu vēl lomu uh, e, bankas spēlē sadarbībā ar finanšu iestādēm un tiesību sargājošajām iestādēm, tas ir sniegt informāciju par kādām uh, Uh, valstīm. Uh, uh, bankas to dara, nu, ziņojot par aizdomīgiem darījumiem, aizpildot kādu dosie. Piemēram, Luksemburgā tiek, tiek konstatēts aizdomīgs darījums, attiecībā uz to ir iespējams aizpildīt, piemēram, angļu valodā fai anketu. Eh, arī šeit ir jāievēro konfidenciālitātes eh, noteikuma attiecībā uz klientiem. Un visbeidzot, kas ir ļoti svarīgs aspekts, ir eh, atsauksmes par nepieciešams iegūt atgriezenisko saikni pār policijas izmeklēšanām. Cīņā pret naudas atmazgāšanu, terorismu finansēšanu mēs varam būt um, efektīvi, ja saņemam atgriezenisko saikni. At, mums ir nepieciešama kam vispārīgas atsauksmes, skaitļi, vārdi, reāls iznākums, kā, kas ir noticis beig beigās ar aizdomīgiem darījumiem. Būtu tāpat vērts katru gadu saņemt informāciju ar personu sarakstiem kuru e, līdzekļi ir iesaldēti, konfiscēti, kas ir iekļauts aizdomīgu sarak personu sarakstā. Šāda e, deklarācija būtu bankām ļoti noderīga. Atsevišķās dalībvalstīs šāda veida e, deklarācija jau pastāv, bet bieži vien šāda informācija ir jāsaņem neformālā veidā, jo kādas uh, izmeklēšanas vēl tikai turpina attīstīties, ir jāaizsargā arī personu uh, dati. Uh, Un es aicinātu vēlreiz pārskatīt ceturto pretnaudas atmazgāšanas eh, regulu, kurā mūsuprāt ir labāk jādefinē, ko visām iesaistītajām pusēm nozīmē šī atgriezeniskā saikne. Un eh, bankās eh, vajadzētu uzzināt informāciju uh, par reizēm, kad, piemēram, šādas deklarācijas ir izmantotas veiksmīgi un tam līdzīgi. Vēlreiz, Eiropas komisijas 2008. gada pētījums eh, par um, finansēšanas atgriešanas sunā eh, man šķiet ļoti vērtīgs dokuments, ko es aicinātu visus izlasīt. Bankām arī ir jāapmāca savi darbinieki, lai tie mācētu konstatēt iespējumu naudas atmazgāšanu tiem ir jāspēj dot eh, atjaunota konkrēta informācija par noziedzniekiem, kas iespējams atmazgā naudu un finansē terorismu. Ir jāspēj identificēt šādi aizdomīgie darījumi. Ir, līdz ar to informācijas atgriezeniskā saikne par to, kas ir noticis tālāk ar šiem uh, aizdomīgiem darījumiem, par ko esam signalizējuši, tas mums ir ārkārtīgi svarīgi, jo ja mēs neiegūstam nekādu tālāku informāciju, mums ir grūti motivēt savu personālu. Viņi bieži veic visai apgrūtinošas darbības un informācijas sniegšanu. Turklāt uzņemas zināmus pat riskus, bet nezinu, vai tas sniedz kādus augļus. Un centīšos noslēgt savu runu šeit. Gribu uzsvērt, ka cieša stiprināt sadarbības starp bankām, eh, finanšu informācijas iegūšanas vienībām un tiesību sargājošajām iestādēm ir ārkārtīgi svarīgi, lai novērstu finansēšanu terorismam un naudas atmazgāšanu. Tas ir svarīgi visām šīm trim pusēm un mums vajag apkarot eh, šīs negatīvās tendences ar jaunām tehnoloģijām, jaunām um, arī eh, jauniem paņēmieniem. Un mums ir Eh, banku sektors var uh, sniegt savu vārto, bet mēs nevaram būt vienīgie spēlētāji. Mums ir nepieciešams visiem strādāt kopā, lai cīņa būtu veiksmīga. Paldies! Eh, paldies, Ansibero kundzei. Tagad došu vārdu Rafael kungām, lūdzu. Liels paldies un labu pēcpusdienu visiem! Vispirms gribu pateikties Eiropas parlamentam tīpaši eh, šai īpašajai komitejai, kas aicinājāt mani. Varbūt tāds neparasts eh, pasākums, uz kur tiek aicināts praktiķis, ir tīpaši eh, tik cienījamos gados kā es. Bet jāsaka, es esmu piedalījies vairāk nekā pusgadsimtu, vai briesmīgi iedomāties šāda veida um, mm, nozie, no, noziegumu apkarošanā, it īpaši kopš eh, šī likumdošana stājās spēkā uh, apvienotā karalistē 86. gadā un uh, pēc tam arī saistībā ar lietām, kas saistītas ar izvairīšanos no nodokļiem un tām līdzīgi. Atvainojiet, ja es uh, skatīšu šo jautājumu tādā vispārīgākā veidā, jo man šķita, uh, ka, ja es varu dot, ja kādu ieguldījumu jūs debatēs, tad tas ir daloties savā pieredzē. Gan nesenā, gan arī senākā pieredzē. Uh, Uh, strādājot gan ar valdību, gan korporācijām, gan uh, personām uh, šajos jautājumos pēdējo 25 gadu laikā, kopš apvienotajā karalistē ir spēkā likumdošana par cīņu pret naudas atmazgāšanu. Kā jūs zinat, apvienotajā karalistē, tāpat kā citviet Eiropā, naudas atmazgāšanas regulējums un sankcijas uh, ir attīstījušies gan sākot no cīņas pret. Uh, starptautisko organizēto noziedzību, eh, kas eh, nodarbojas ar eh, narkotiku kontrabandu un apkarojot arī izvairīšanos no nodokļiem. Man šķiet, ka mēs esam nonākuši tādā punktā, kad uh, mēs eh, saskaramies gan ar organizētajām noziedzības grupām, gan neorganizētajām. Un šeit es gribētu jums teikt, ka pastāv bīstamība fokusējoties tikai uz organizētajām noziedzības grupām, lai kā tas netiktu definēts starptautiskajos instrumentos, pastāv bīstamība tajā, ka arī cita veida ļoti svarīgi ekonomiski pārkāpumi netiek uh, iekļauti uzmanības lokā, jo organizētajā noziedzībā tiek prezumpēts, ka pastāv kāda vienošanās starp cilvēkiem vai cilvēku grupu, kad ir vai, nu, teiksim, banda vai uz konkrēto lietu izveidot sadarbības tīkls. Bet ir tādas lietas, kā piemēram korupcijas lietas, kur nevienmēr mēs varam pamanīt organizētās noziedzības simptomus. Un, ja mēs runājam par nopietniem krāpšanas gadījumiem, tad visai bieži uh, te nevar novērot organizētās noziedzības raksturojošās īpašības. Tajā pat laikā uh, šādu noziedzīgu darbību rezultātā nelikumīgi iegūtie līdzekļi tiek legalizēti, izmantojot banku sistēmu. Problēma ar noziedzības kontrolēšana šajā jomā vislabāk tiek uh, atspogļot ar to, ka tika ieviestas normas, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu, jo šo normu ieviešana nozīmē to, ka mēs atzinām, ka tradicionālās policijas darbības metodas nespēja apkarot uh, šo noziedzību, cīnīties pret to, jo mm, noziegumi uh, ieguva starptautisku raksturu un Man šķiet, ka šīs bezpalīdzības sajūta, ar ko saskars valdības, ka tās uh, konstatē uh, šos uh, pārkāpumus 80. gados, šī bezpalīdzības sajūta, lai arī nevienmēr tā tika atzīta, joprojām pastāv. Man šķiet, ka arvien vairāk rīcību politiku ne tikai uh, Eiropā, bet arī uh, ASV tiek veidotas tā, lai ieviestu vispārēju kolaboratīvās justīcijas sistēmu, jo cilvēku darbība tiek virzīta tā, lai tā uh, vai nu būtiski palīdzētu tiesību sargājušām iestādēm, vai pat aizstātu tās. Un man šķiet, ka tad, kad tiek veidoti instrumenti, lai cīnītos pret dažādām noziedzības formām, kas viss ir nopietna noziedzība, ka šie instrumenti tiek veidoti, tad vajadzētu paturēt prātā, ka tradicionālie uh, tiesību sargājošie modeļi, pie kuriem esam pieraduši, vai nu lielā mērā vai pilnībā kļūst darboties nespējīgi, jo kolaboratīvai justīcijai ir jāpaļaujas uz ziņošanu gan no trešo pus, pušu, teiksim, puses, gan arī pašu ziņošanai un pašu regulējuma. Ja mēs gribam pieņemt normas, kas balstās uz uh, veco modeli, Tātad, ka būs tiesību normas, kuras piemēros tiesību sargājušās iestādes, ka tiks veikta izmeklēšana, kam tālāk sekos soda sankcijas, man šķiet, ka šis modelis ir stipri novecojis, jo valstīm nav nepieciešamo resursu, lai veiktu nepieciešamo izmeklēšanu. Viņiem ir vienkārši jāpaļaujas uz informāciju, kas viņiem tiek sniegta, vai arī vispār ir jāpaļaujas uz uh, visiem lietas materiāliem, kas viņiem tiks piedāvāt no ārpuses. Šeit es runāju pat par aktīvu izsakošanu un ir ļoti daudzi gadījumi, ka tiesības sargājošās metodas netiek izmantotas vispār, vai arī, ja tie notiek kontaktēšanās ar tiesības sargājošām iestādēm, tad tām nav vajadzīgie līdzekļi, lai strādāt ar šiem jautājumiem. Apvienotajā karalistē tāpat kā citās dalībvalstīs resursu kļūst arvien mazāk, jo Jūs zinat, policija, piemēram, zaudē apmēram 20% no saviem resursiem. Un valstu valdības varbūt nesaprātīgi, bet sagaida, ka tiesību sargājošās iestādes izdarīs vēl vairāk ar samazinātu līdzekļu un resursu apjomu. Un ja jūs gribat aizstāt vienu modeli ar otru, piemēram, šo kolaboratīvo uh, Uh, justīciju ar vecmodīgām tiesību sargājušām metodēm, tad jums ir līdz jāpaņem šie kolaboratori, kas ir sabiedrība un citi. Bet, lai to izdarītu, ir jāraugās, lai tiesību normas tiktu piemērotas tā, lai sabiedrību, uz kuru jums nāksies paļauties, lai šī sabiedrība atzītu to, ka šie pasākumi, kas tiek ieviesti, ir saprātīgi, samērīgi un taisnīgi, ne tikai pēc uztveres, bet arī procesā realizējot. Un šeit es gribētu parunāt nedaudz par procesu. Iepriekšējais runātājs jau ļoti labi pastāstīja par bankām. Man ir ļoti maz ko teikt par bankām, kā tikai to, ka apvienotajā karalistē, lai arī nesen ir bijuši vairāki skaļi skandāli, kur ir bijušas iesaistītas bankas, joprojām nav noticis notikusi krimināla vajāšana attiecībā pret lielajām bankām. Tās tiek sodītas tikai administratīvi, bet nevis krimināli. Uh, protams, varbūt šī praksa mainīsies, bet galu beigās tādi praktiķi kā es paredz, ka ja arī būs uh, Nu, ja arī notiks krimināla tiesiskā vajāšana, tad tā tiks vērsta pret individiem, nevis pret bankām vai institūcijām. Un atbildi šeit ir vienkārši. Nevienā attīstītā sabiedrībā vai ekonomikā nav iespējams sagraut tās bankas sistēmu, nesagraujot ekonomiku, jo atņemt lielai bankai uh, licenci darboties tas nav risinājums, jo pretējā gadījumā mēs nonāksim tādā situācijā, kāda mums bija ar Arturu Andersenu ASV, kas tika nepamatoti apsūdzēta un kur vis, teiksim, šī grāmatvedības darbība tika likvidēta. Otrā lieta, kam gribētu pievērst jūsu uzmanību, ir fakts, ka bankas, kas apkalpo uh, Eh, klients, eh, eh, teiksim, šīs lielās bankas nedarbosies ar nelikumīgu un mazu summu, teiksim, šo pārskaitīšanu. Riski ir lieli, peļņa ir gandrīz niecīga vai vispār nav. Bet apvienotajā karalistē un daudzās citās valstīs Eiropas Savienībā ir simtiem tūkstošu imigrantu strādnieku, kuri nenovēršām nosūtīs daļu vai visu savus, teiksim, nopelnīto naudu uh, savām mītnes zemēm, izcelsmes zemēm. Tas nozīmē, ka uh, šīs naudas summas nonāk kaut kādos kanālos, piemēram, pārvedumu sabiedrībās, uh, kas kļūst ar vien eh, lielāka problēma, jo soka un finanšu darījumu darbgrupa uh, norāda, ka šie naudas pārvedumu veicēji rada ar vien lielāku problēmu. Kopš 2003. gada mums apvienotā karalistē darbojas eh, šādas naudas pārvedumu organizācijas. Piemēram, Western Union ir viens piemērs, tas ir gigants, bet ir vairākas, teiksim, šīs mazās sabiedrības, kas apkalpo uh, konkrētas etniskās eh, vai imigrantu grupas. Un pastāv bailes, ka kanāli, šos kanālus izmantos organizētā noziedzība, lai novirzītu uh, savus nelikumīgi iegūtos līdzekļus. Šeit es gribētu atsaukties uz iepriekšējās runātājas vienu piezīmi par eh, šo atgriezisko saikni. Tad, kad tiek runāts par naudas atmaskāšanu, vienmēr tiek runāts par atgriezisko saikni, jo bankas un eh, pārvedumu organizācijas sauc pēc palīdzības, lai viņiem teiksim, pateiktu, vai ziņojums par viņu darbību ir bijis labs vai slikts, bet Tiesības sargājušās iestādes ļoti negribīgi sniedz informāciju, kas varētu uh, ietekmēt izmeklēšanas gaitu. Protams, mēs saprotam šādas pamatotas bažas, bet tomēr ir jādomā, kā to izdarīt. Visas manas piezīmes, gribu pateikt, uzreiz ir tikai mans personiskās, uh, un to nevajadzētu asociēt ar uh, manu advokātu biroju, bet uh, tās ir manas personiskās uh, domas, kas balstītas uz manu pieredzi. Un es varētu teikt tā, padomājiet par to, kā uzlabot lietas no vienas puses, bet mums ir jālikvidē cinisms sabiedrībā, kas uzskata, ka lielākā daļa regulējumu, jo, piemēram, apvienotajā karalistē ir vairāk nekā 280 tūkstoši uh, ziņojumu par aizdomīgām darbībām tās ir milzīgas aizdomas, bet tās netiks izvērtētas, izanalizētas vismaz eh, ne pēc būtības. Un ja arī būs izanalizētas, tad nebūs šī atgriezniskā saikne. Līdz ar to pastāv cinisks viedoklis sabiedrībā, ka uh, Valdot ekonomikas krīzē, lielākā daļa informācijas tiks izmantot tikai tādēļ, lai uh, pieķertu tos, kas izvairās no nodokļiem un um, atgūtu to naudu, kas ir gājis garām valsts kasē. Un kamēr tiek uh, palaist garām sociālais kaitējums, un lielākā daļa cilvēku varbūt akceptēs, tad, ka uh, sociālais kaitējums lielāks ir no uh, narkotika kontrabandas, korupcijas un terorisma, bet pastāv sajūta, ka lielākā daļa šīs informācijas tiek primāri un galvenokārt izmantot tikai un vienīgi nodokļu iekasēšanai. Uh, bet tiesību sargājušām iestādēm būtu jāpārliecina sabiedrība, ka tā nav, ka tā leģitīmi izmanto e, šo informāciju ne tikai, lai cīnītos pret tiem, kas izvairās no nodokļu maksāšanas, bet lai cīnītos pret tiem, kas realizē likuma pārkāpums kā tādus. Šī ir viena no īsākām manām uzrunām, ko es jebkur esmu teicis. Es tikai gribu jums to pateikt. Un man ir liels prieks, ja būs iespēja atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Liels paldies uh, Rafael kungam. Tagad došu vārdu Ringutu kungam. Pēc tam būs jautājumu un atbilžu sesija. Ringutu kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze, un labdien, dāmas un kungi. Paldies par iespēju šeit uzstāties. Arī man vienmēr ir liels prieks runāt vienā pasākumā ar Rafelu kungu, un jāsaka, var daudzam no tā, ko viņš sacīja piekrist, dažās lietās varbūt nē, bet tam arī tūlīt pievērsīšos. Kā jūs droši vien ziniet, esmu mani vēl izpildu direktors, kas ir Eiropas padomes galvenais eh, eh, naudas atmazgāšanas un eh, antiterorisma novērošanas instruments, un mēs arī strādājam saskaņā ar 2005. gada konvenciju, <clears throat> kurai diezgan nozīmīga loma Eiropas juridiskajā arhitektūrā. Daži vārdi par Eiropas padomu šajā sakarā. Eiropas padomu ir eh, darbojusies šajā jomā vairāk nekā 30 gadus, un patiesībā padomu bija pirmā starptautiskā organizācija, kas izteica brīdinājumus pār to, ka e, kāda li, e, e, negodīga līdzekļa rāda kādus riskus finanšu sistēmai. Un uh, iemesls, kādēļ tiesiska institūcija uh, sāka nodarboties ar uh, naudas atmazgāšanas problēmu, ir, uh, ka mēs sapratām, ka uh, tieši šai ciņai pret uh, naudas atmazgāšanu ļoti nozīmīga loma cīņā pret organizēto noziedzību. Organizētā noziedzība joprojām ir ļoti ienesīga nodarbe Eiropā, un es eh, piekrītu Rafael kunga sacītiem pār eh, sarežģītību, kāda dažreiz rodas, eh, veicot izmeklēšanas organizētās noziedzības jomā, taču ir dažkārt tātad noziedznieki, kas dzīvo no noziegumiem vien un pilsoniskās sabiedrībai uh, ir nepieciešams gūt pārliecību, ka šie cilvēki arī tiks vajāti. <clears throat> Un uh, paši šie atmazgātāji arī pret viņiem tiks vērsts krimināla vajāšanas. Un uh, viņu uh, iegūtie līdzekļi tiks konfiscēti. 2012. gadā es sacītu, ka cīņa pret ienesīgiem noziegumiem. Uh, tiesību sargājušo iestāžu izpratnē nozīmē diezgan daudz, bet naudas atmazgāšana vai cīņa pret to notiek paralēli ar parasto policijas izmeklēšanu, izmeklēšanas darbu. Bieži tātad šīs izmeklēšanas ir savstarpēji saistītas. Mēs izmeklējot vienu lietu uzzinām par nopietniem, uzsvēršu nopietniem naudas atmazgāšanas gadījumiem. Un uzzinām par līdzekļiem, kurus varētu konfiscēt. Taču, lai to efektīvi darītu, ir nepieciešama efektīvi uh, iekšzemes um, uh, tātad sistēmas, juridiskās sistēmas, tiesības sargājušo iestāžu sistēmas, kas uh, spēja arī konfiscēt aktīvus. Un šeit es nedomāju tikai uh, tiešos, uh, uh, tātad uh, aktuālā noziegumā iegūtos uh, aktīvus, bet arī uh, netieši ar šo noziegumu saistītos aktīvus. Lūk, dažas problēmas es te esmu iezīmējis, un Monti Rafels arī jau pieskārās vairākiem no šiem jautājumiem. Pat labam, 2012. gadā, lai efektīvi strādātu šajā jomā, mums ir arī nepieciešama uh, efektīvi uh, eh, pārobežu tiesiskā sadarbība, konfiscējot, iesaldējot līdzekļus, uh, kas ir nosūtīti uz ārzemēm, uh, Un tieši ar šādiem jautājumiem strādā arī Manival un visas 2005. gada konvencijas puses, kas attiecas uz Eiropas Savienību. Eiropas Savienība aktīvi izstrādā savu juridisko arhitektūru, ja tā var teikt, ar pamatlēmumu palīdzību un ir īpaša direktīva par konfiscēšanas jautājumiem, kas ir ļoti labi, kas darbojas labi ES dalību valstīm, taču tas, ko es gribētu, lai jūs sadzirdētu šo pēcpusdienu, un kas ir svarīgi visā Eiropā, ir tas, ka uh, noziedzība, īpaši pārobežu organizētā noziedzība, nesākas un nebeidzas pie Eiropas Savienības robežām. Eiropas Savienība strādā ļoti smagi, lai uzlabotu izmeklētāju pilnvaras ES iekšienē, taču ir jābūt arī instrumentiem tam, lai ES dalībvalstis varētu veiksmīgāk sadarboties ar ne ES valstīm. Piemēram, uh, Eiropas um, uh, padomas dalībvalstīm, kā Beļģijai vai Latvijai, jāvar arī tādām Eiropas padomas dalībvalstīm kā Ukrainai uh, uh, griezties tātad pie viņas pie pēc palīdzības vai pēc kontu uzraudzības, piemēram, um, kontu novērošanas Un tagad eh, vēl daži vārdi par mani vēl. Mani vēl tika izveidots 1997. gadā. Drīz mēs piedzīvosim, eh, tas ir precīzāk sakot, nākamnedēļ savu 15. gadskārtu. Mūsu organizācija tika izveidota to Eiropas padomas dalībvalstu vārdā, kas nebija finan, uh, Financial Action Task Force uh, dalībnieces, tātad finanšu rīcības grupas locekles. Un ir pārējais valstis, uh, kā tās senāk devēja 12 no tām tagad ir kļuvušas pareiz dalībvalstīm. valstīm un vēl viena Horvātija eh, nākamgad iestāsies. Kopumā mēs atbildam par 33 jurisdikcijām Eiropā, un nesen arī ministra padomi ir piekritus apvienotās karalists pieteikumam. Guernsey, Jersey un Mēnes sala, kas uh, ir uh, apvienotās karalists īpašās teritorijas, tad arī uh, būs mūsu dalībnieces. Mūsu uh, reglamentā ir uh, nosprausts mūsu darbības veids, un tagad es vēlētos jums vēl pastāstīt nedaudz par mūsu atzinumiem trešajā uh, izvērtēšanas kārtā, un tagad jau būs ceturtā izvērtēšanas kārta. balstoties uz trešās kārtas rekomendācijām. Taču kādi bija šīs trešās kārtas izvērtējuma e, ieteikumi? Gribu pievērsties horizontāliem apskatam, ko publicējām pagājušā gadā. Un es tagad uh, paudīšu secinājumus, kas attiec uz manīm val, valstīm, eh, par kur, kuras es jau pieminēju, bet tās varētu arī būt tikpat aktuāls citām Eiropas jurisdikcijām, tajā skaitā arī ES dalību valstīm. Runājot par preventīvām pasākumiem, ir bijis progress pēdējo gadu gaitā, un īpaši preventīvā jomā, tātad attiecībā uz finanšu institūcijām, Mēs zinām, ka ļoti lieli resursi tiek izmantot AML e CFT prevencijai. Visas mani vēl valstis piedalās šajā darbā un likumdošana tiek uzlabota, kā arī standarti tiek pilnveidoti arī attiecībā uz labumu guvējiem Eiropā un arī trešajās valstīs. Esam sasnieguši labs rezultāts par um, informācijas saglabāšanu. Un tam ir ļoti liela nozīme tādēļ, ka finanšu institūcijām ir jāsaglabā šī informācija par uh, darījumiem ar klientiem, lai transakcijas varētu tikt, reko, nu, varētu saprast, kādas ir notikušas. Un 66% iestāžu izpildi šīs prasības. Bankas un finanšu jomas, um, eh, tātad šī sadarbība ir daudz veiksmīgāka nekā uh, citās jo, uh, iestādēs, kā piemēram naudas maiņas kantoros, uzraudzība ir labāka finanšu sektorā nekā kopumā nekā nefinanšu sektorā, un var to sacīt Rafaela kunga klātbūtnē. Uh, šajā darbā tātad piedalās arī advokāti un grāmatvēži. Galvenā sadarbības partneri mums tātad ir bankas un citas finanšu iestādes, bet advokāti bieži ir atturīgi ziņotāji. Un citu finanšu institūciju sadarbība arī ir samērā uh, neliela. Taču ņemot vērā privātā sektora resursus, kas tiek izmantoti preventīvām sistēmām, jāatzīmē, ka Kopumā izmeklēšana skaits pieaug, un tomēr šie rādītāji lielākā daļā valsts vēl ir samērā pieticīgi. Uh, Izvēles materiāls ir um, arī tabula, kurā ir redzams tāda statistika par manivālu valsts dalībvalstīm no 2005. līdz 2008. gadam, un šie skaitļi tomēr jāskata piesardzīgi, jo Eh, tiešām nav viegli iegūt labu statistikas datus no aģentūrām, ar kurām mēs strādājam. Ļoti bieži ir iekšēji nesaskanīgi statistikas dati, kurus mēs saņemam no dažādām iestādēm, tātad izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrām, tieslietu ministrijām un tam līdzīgi. Eh, un šī statistikas datu rādītāja uzticamība arī atspoguļo šī darba mm, precizitāti kopumā, kas brīžiem varētu būt labāk. Taču lielākā daļā valstu krimināla lietas par naudas atmazgāšanu ir ierosināts tikai uh, vien cipara uh, skaitļu apjomā vai labi, ja divcipara skaitļu. Un tad vēl ir jāuzdod jautājums, cik nopietnas ir šīs krimināllietas. Un šeit situācija nav, nebūtu tik iepriecinoša. Jo projām ir nesaskanība starp uh, šīm izmeklēšanām, ja salīdzinām tās ar uh, noziegumu skaitu un apjomu Eh, visas šīs nozieguma, visi šie nozieguma veidi, narko, um, kontrabanda un tam līdzīgi, kādas summas tur tiek apgrozīts, tas ir pilnīgi smieklīgi, eh, teiksim, ja skatām, cik liels summas ir konfiscētas. Es pats esmu strādājis izmeklētāju darbu, un izmeklētājiem tas jāatzīst. Parasti ir tendence vairāk strādāt ar vienkāršākiem gadījumiem, nauda ienāk finanšu sistēmā, jūs ierosiniet lietu, taču beig beigās jūs maz ko panāksiet. Ne jau tādēļ ir starptautiskā sabiedrībā šāds nozieguma veids vispār ticis definēts naudas atmazgāšana, lai tik neefektīvi strādātu, bet tā nu tas praksē bieži notiek. Un e, e, e, sarežģītākie gadījumi ir autonomie naudas atmazgāšanas gadījumi. Tomēr tie patiešām demonstrē, šīs schēmas ar organizētās noziedzības līdzdalību, kurā bieži piedalās arī uh, noziedznieki, kuriem tas ir vienākais ienākuma avots. Kopumā tiesības sargājušo iestāžu darbs ir nesamērīgs rezultātu ziņā. Šī, šī nozieguma, šo no, veida apjomiem. Vēl e, man jau sāk laiks beigties, bet gribu vēl pieminēt, ka saskarā, sakarā ar aizdomīgām transakcijām interesanti atzīmēt, ka mēs neesam nekad gadījumu konstatējuši, kur krimināla lieta tikusi ierosināta tieši no STR sistēmas. Uh, e, tiešām šādi gadījumi nav bijuši, un 50% mūsu dalībvalstis mazāk nekā 10% STRs nosūta uh, vai virz tālāk, un no tām iznāk krimināllietas. Un ir jautājums, kādēļ tik neefektīvs darbs? Ir jautājums tātad pār mūsu iegūtās informācijas kvalitāti un cik labi tiesības sargājušās iestādes to spēj izmantot. Nākamie soļi. Visā Eiropā ir nepieciešams eh, rutīnveidīgi um, aizdomīgiem darījumiem sekot, nodas atmazgāšanu apkarot, mums ir nepieciešams spēcīgākas, efektīvākas konfiskācijas sistēmas pierādījumu nastos apgriešanu Eiropas eh, cilvēktiesību tiesa ir apstiprinājusi, ka tas var būt atsevišķos gadījumos, un Vāršavas konvencijā ir viss saistošākie instrumenti patiesībā līdz šim. Statotiskā sadarbība ir jāuzlabo, un arī tā ir joma, par ko izsakās Varšavas konvencija. Tas ir svarīgi īpaši tiem, kuri atbild par izmeklēšanā apvienotajā karalistē, īrija, kur ir, kur notiek konfiskācija nebalstoties uz kriminālieti, un šajā konvencijā ir visspēcīgākā norma, kas var uzlikt par pienākumu dalību valstīm sadarboties ar valstīm, kur ir šādi konfiskācijas veidi, kas ir diezgan uh, ievērojami. Atvainojiet, ka runāju tik gari, pārsniedz runāšanas laikas man bija atvēlēts, bet ceru, ka man uh, vārdi bija noderīgi. Liels paldies, Džingolda eh, uh, kungs, un uh, tagad es gribētu sveikt mūsu vidū studentus no Korāģo, no Emīlijas Romaņas reģiona Itālijā. Liels paldies mūsu 29 jaunajiem viesiem par ierašanos! Un tagad, pirms uh, dodu vārdu citiem, atkārtošu jautājumu, ko uzdeva jau no rīta, bet atbildus to vēl nesaņēma. Mēs dzirdējām par to, kāda ir banku loma naudas eh, atmazgāšanas apkarošanā. Varētu rasties priekšsats, ka eh, banku loma uh, E, ir darboties tikai kā mm, papildus e, darbiniekiem. E, tomēr realtātē šķiet, ka bankas spēlē izšķiroši svarīgu lomu naudas atmazgāšanas procesā, par ko beig beigās maksā godīgie pilsoņi. Uzskaitīšu, pieminēšu arī piemēru, ko mm, jau minēju no rīta. Uh, Šorīt no rīta Itālijas eh, avīzēs lasīju par to, ka dažas Itālijas bankas, jo īpaši Barclays eh, nodaļa Itālijā, ir aptuveni 4 miljonus eiro izmaksājušas eh, hipotēku kredītos 20 gadīgiem jauniešiem, eh, kas eh, ir bez lieliem pašu finanšu līdzekļiem, banka ir izsniegusi miljonu lielu hipotekāro kredītu restorāna iegādēji bez nekādas papildus informācijas par šo personu. Itālijas tiesa apturēja šo darījumu, apturēja hipotekāro kredītu, un Eh, konstatēja, ka bankas ierēdnis vienkārši bija uzrakstījis uz eh, lapas, ka zēns nāk no labas ģimenes. Šī labā ģimene izrādījās mafijas klans. Izrādījās, ka jaunietis varēja iegūt ļoti lielu hipotekāro kredītu tikai tādēļ, ka nāca no mafijas ģimenes. Un es uzskatu, ka šitais ir tikai viens no daudziem uh, gadījumiem, tikai viens gadījums, par ko mēs zinām. Uh, Jautājums, kā notiek monitorings, kā notiek pāraudzība, kā bankas eh, konstatē savu negatīvo darbību iesaistīšanos reālās eh, naudas atmazgāšanas operācijās. Bieži vien tiesas izmeklē mazākas lietas un eh, piever acis uz lielākām, kuras atrisināt ir grūtāk. Nozīmīgākie spēlētāji un lielākie noziedznieki bieži vien nemaz netiek eh, sodīti un kriminālajāti. Tagad dodu vārdu Jakalīnu uh, eh, kungam. Jakalīno kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs rūpīgi uzklausījām uh, šos runātājus un ļoti atvainojos, ka nokavēju pirmo uzrunu, bet es uzklausīju otro un trešo prezentāciju. Uh, kuras pilnīgi noteikti palīdzēja man tēt labāk izprast situāciju. Es uzklausīju tiešām ļoti uh, vērtīgu informāciju. Un uh, visā Eiropā mums ir kopīgi mērķi cīnīties pret naudas atmazgāšanu un terorismā finansēšanu. Otrais un trešais runātāji uh, pieminēja ļoti nozīmīgus eh, tiesību aktus, piemēram, sasto eh, naudas atmazgāšanas apkarošanas eh, tiesību aktu, un, jo īpaši šī jautājuma tika aktualizēti, kāda Eiropas Savienība parakstīs SWIFT nolīgumu. Manuprāt, vajadzētu konkretizēt, eh, kā tieši bankas iesaistās šajās darbībās. Eiropa šobrīd gatavo jauno naudas atmazgāšanas direktīvu, nu, direktīvu, kurā tiks aprakstīta arī līdzekļu konfiskācija. Es gribētu, lai naudas summas, par kurām pastāv aizdomas, tiktu nekavējoties iesaldētas. ir nepieciešams šai ziņā parakstīt arī sadarbības nolīgumus ar trešām valstīm, jo atcerēsimies, ka darbojamies globālā tirgu. Mums ir jāsadarbojas arī ar trešām valstīm. Sakiet lūdzu, kas, jūsuprāt, varētu būt e, Eiropas parlamentam jādara tagad, nonākot šo direktīvu izstrādes finanšā taisnē? Uh, Kā Eiropas parlaments varētu uzlabot šos nolīgumus? Kā mēs varētu noteikt efektīvāks notikums, noteikums attiecībā uz eh, līdzekļu iesaldēšanu? Protams, ka šajos nolīgumos jāparedz sadarbība un eh, dalībvalstīm jācenšas vienai eh, uzticēties otrai un jācenšas apkarot nosiedzību. Lielas paldies, Jakulīno kungs, nākamais Viltendona kungs. Paldies visiem trim runātājiem! Pirmajai Sofijai Ansibero kungai es biju ļoti pārsteigta un es nespratu. Jūs teicāt, ka uh, bankas grib labākus pie piekļuvi akciju turētāju sarakstiem. Es pats tiem varu piekļūt. Es nespratu, kāpēc lai bankas nevarētu šo, šai informācijai piekļūt. Nu, man katrā ziņā ļoti samulsināja šis jūsu apgalvojums. Tālāk, Rafael kungs, ļoti interesanta uzruna. Jūs pieminējāt, ka vajadzētu aplūkot arī citus. Uh, noziegumus, bet mēs šī kom Krim komiteja aplūkojam tieši pārobežu noziegumus. Protams, ka katrā dalībvalstī notiek vietēji noziegumi, bet mēs raugāmies tikai uz pārobežu noziedzību. Jūs teicāt, ka mums ir jāpārliecina pilsoniskā sabiedrība. Sakiet, ko jūs īsti ar to domājat? Vai es, pilsoniskā sabiedrība ir visi cilvēki, kas nav bankas, vai es esmu pilsoniskā sabiedrība? Sakiet, lūdzu, eh, Ko jūs izdomājat ar šo savu apgalvojumu? Nākamais. Jūs pieminējāt vairākas mazas eh, summas, kas ap, tiek apgrozītas e, mazos birojos. Sakiet, vai ir pierādījumi, e, ka e, tiešām tajos notiek naudas atmazgāšana? Un visbeidzot, jums ir 50 gadu ilga darba pieredze. Sakiet, ko Eiropai vajadzētu darīt, ko mūsu komitejai vajadzētu ieteikt, lai uzlabotu situāciju? Un pēdējais eh, jautājums. Eh, Ringota kungs runāja par ļoti nozīmīgu tēmu, un es tiešām priecātos, ja varētu jūs prezentāciju pārlasīt vēlāk, bet Katrā ziņā es iespējams pats šo to esmu palaidis garām, bet jūs vairāk kārt pieminējāt Varšavas konvenciju. Cik nu es eh, Googlā varēju atrast, eh, Varšavas konvencijā runa par ceļotāju tiesībām. Jūs runājat par, par ko pilnīgi citu. Vai jūs nevarētu precizēt, par kur konvenciju tieši jūs runājāt? Se non c'è nessun altro intervento? Ok, allora. Ja vairāk runātāji pieteikšies nav, tad došu vārdu eh, runātājiem un Sibeiro kundzei, Rafēlu un Ringuta kungiem. Katram jums ir piecas minūtes, lai atbildētu izskanējušiem jautājumiem. Ansibero kundze, paldies. Pirmkārt atbildēšu uz eh, jūsu priekšstādātājs kundze pēdējo jautājumu. Jūs pieminējāt konkrētu gadījumu konkrētā dalība valstī. Uh, ko aplūkoja konkrēta tiesiskā ietvara eh, kontekstā, un normālā gadījumā tā nevajadzētu notikt. Finanšu iestādēm ir iekšējās kontrolas mehānismi, kā jau es paskaidroju, tie ir gan cilvēka resursi, gan tehnoloģijas, kam nevajadzētu pieļaut šāda veida nu, kļūmju, mm, no, nopietnu pārkāpumu pieļaušanu. Uh, E, harmonizētie Eiropas Savienības tiesību akti arī dzen aizliedz šādu praksi. Atbildot Ņūtona Dana kungām par reģistriem, finanšu institūcijām ir jāsaprot, kam piedar uh, e, uzņēmumi. Atsevišķās dalībvalstīs pastāv reģistri uh, caur kuriem ir iespējams uzzināt, kas ir uzņēmuma akcionāri, bet tā tas nav visās dalību valstīs. Tā tas nav paredzēts uzņēmumu likumdošanā. Un visbiežāk mums um, rodas problēmas gadījumā, ja bankai ir jāvēršas pie uzņēmumu reģistriem ar īpašu prasību vai jācenšas googlēt, e, un e, bieži vien daudzās dalībvalstīs nepastāv aktualizēti uzticami uzņēmumu reģistri, kam var piekļūt visi. Mēs aicinām izstrādāt reģistru, kurā būtu aktualizēta informācija, kur informāciju mēs varētu izmantot, lai varētu savus uh, pienākums pildīt efektīvi. Paldies! Eh, Rafēla kungs. Centīšos atbildēt, ņemot vērā savu pusgadsimta pieredzi amatā. Pilsoniskā sabiedrība, ko es pieminēju, šo jēdzienu vajadzētu ierobežot. Es domāju, ka te varētu runāt par regulātoru, regulāto sistēmu, e, uz ko attiecas jūsu direktīvas, kuras attiecīgi pēc tam tiek pārstrādātas valsts tiesību aktos. E, jo tas lielā mērā ietekmē pilsonisko sabiedrību. Um, es nerunāju par situācijām, kad personas negrib uzrādīt uh, pasi, atverot savu bankas kungu. Nē, es runāju par visiem tiem, kam ir uh, pienākums pret likumu un valsti būt uh, uz, uzra, sakot līdzi situācijai. Īsumā pieminēju, un nāc pārliecināts vai to ir iespējams iestrādāt tiesību aktos un direktīvās, bet uh, pastāv sajūta, ka, ja darījums ir eh, steidzams, un ja darījumi cilvēki grib uh, ātri nokārtot darījumu, jau ar to ir gana, lai ziņotu par iespējamām aizdomām pēc tam, kad darījums ir noticis, jo bieži vien uh, Eh, pastāv eh, bāžas, ka garī, gadījumā, ja ziņojat pirms darījums ir noticis, tad notiks aizkavēšanās un jūs nevarēsiet to paskaidrot klientam. Nu, kolēģis pa labi man nevarēs izlabot, ja es ko esmu pārpratis, bet es uzskatu, ka eh, lielākās Eiropas Savienības bankas ļoti ātri pieņem lēmumu par to, vai tām ir nepieciešams iegūt uh, piekrišana darījuma veikšanai, eh, vēršoties pie finanšu datu izmeklēšanas vienībām. Visbiežāk tās darījums veids bez šādas piekrišanas. Un, ja tiešām tas tā notiek, es uzskatu, ka tas saskaramies ar problēmu. Eh, Viens no runātājiem norādīja par problēmām, kas ir jārisina, bet ir diemžēl jomas, kurās nav iespējams eh, daudz ko paveikt. Piemēram, apvienotajā karalistē ekonomiskie noziegumi, tā skaitā naudas atmazgāšana, nemaz neparādās eh, policijas prioritāšu sarakstā. Bieži vien tas ir prioritāšu saraksts pašā pašā apakšā. Un, ja tā, tiek eh, pieminēta naudas atmazgāšana kopējā apsūdzībā. Bieži vien eh, tiek eh, tas darīts cīniski apsvērumu dēļ, lai paildzinātu, piemēram, noziedznieka cietumsodu piespriesto. Nākamais par šo biroju problēmām, un es ļoti priecājos, ka šāds jautājums izskanēja. Jautājums ir, ka šobrīd nepastāv reālu praktisku pierādījumu, kas varētu ļaut saprast, vai galvenās problēmas pastāv lielajās bankās, vai naudas nosūtītāju uzņēmumos, vai kur citur. Mēs reāli nezinām. Naudas e, nosūtītāji, kas pārsūta mazas naudas summas, ja runājam starp 50 un 500 Eh, britu mārciņām. Bieži vien eh, ir sadalījuši šādā veidā lielākas summas, bet to mums ir grūti pierādīt. Tās ir mūsu aizdomas, ko ir jāpārbauda Sohar un citām eh, tiesību sargājušajām iestādēm, bet jums ir taisnība, ka konkrēti pierādījumi par to mums nav. Un es saprotu, ka drīz e, beigsies man atvēlētais e, runāšanas laiks e, atbilžu sniegšanai. Manuprāt, vissvarīgākais būtu, un ir ļoti dīvaini, ka to sāku es kā praktiķis, ja ir tik maz um, <clears throat> uh, kriminālu izmeklēšanu, tad uh, Lielbritānijā mēs eh, gandrīz vai esam dekriminalizējuši naudas atmazgāšanu. Daudzi par mani daudz ietekmīgāki eh, cilvēki teica, ka nedrīkst dekriminalizēt naudas atmazgāšanu pretējā gadījumā. Jūs mazināsiet eh, ierakstu saglabāšanas nozīmi. To darīt nav iespējams, bet vienmēr pastāv spriedze un sadursmes starp vēlmi saglabāt Lielbritāniju kā e, finanšu darījumu un tirzniecības e, centru un e, naudas atmaskāšanas apkarošanu. Tur ir jāatrod līdzsvars. Paldies. Yes, uh, thank, thank you very much. I... Uh, jā, paldies. Es uh, gribētu uh, paturpināt manu kolēģi pēdējo atbildi, jo uh, tas, uh, ka tiek. Uh, kriminal, dekriminalizēti e, šie naudas atmazgāšanas pasākumi, e, jāsaka, ka tas atbilst arī starptautiskajiem standartiem, jo daudzās valstīs ir iespējams vai nu krimināls sots, vai administratīvs sots par naudas atmazgāšanu, kam ir apvienotajā karalistē. Pagaidām tas ir tikai un vienīgi krimināls sodāms pārkāpums. Tālāk, pirms es runāju par konvenciju, es gribētu paturpināt e, to, ko man kolēģi teica par valūtas mājas kantoriem un naudas pārvedumu birojiem. Man pieredze strādājot e, par prokuroru apvienotajā karalistē e, liek man secināt, ka pēdējos desmit gados ir bijušas vismaz divas tiesvedības, eh, kur eh, lielākie eh, Londonas valūtas mājas biroji ir tikuši pieķerti krimināli iegūtu līdzekļu legalizēšanā un attiecīgi personas tām tika piespriezt 14 gadu cietumsots ar mantas konfiskāciju lielos apmēros. Jāsaka, ka šeit mums nevajadzētu um, par zemu novērtēt šo valūtas mājas kantoru lomu. Un jāsaka, pēdējos gados e, spēlētāju skaits dažādās valstīs un viņu zināšanas e, par e, standartiem cīņai pret naudas atmazgāšanu ir daudz mazāk nekā mēs to varētu iedomāties. Jāsaka, ka Es domāju, joprojām mēs daudz ko varam darīt, lai informētu attiecīgos um, birojus par to, kādas tad ir prasības, kādi ir šie standarti. Jo pastāv um, liels bažas par to, ka daudz šie spēlētāji vienkārši nezina. Tad atgriežoties pie Varšavas konvencijas. Um, Jāsaka, ka es tikai teicu saīsināto nosaukumu, jo uh, um, tās pilnais eh, nosaukums ir daudz garāks, bet principā tā ir konvencija par eh, cīņu pret uh, terorismu un nelikumīgi iegūto naudas līdzekļu legalizēšanu. To tikai saīsinājumā sauc par Varšavas konvenciju. Un tā ir Eiropas padomas konvencija, un tā sasaucas ar to, ko es teicu pašā sākumā. Tas nozīmē, ka noziegumi nepazīst robežas un starptautiskās organizētās noziedzības grupas maina savus sēdekļus uh, gan Eiropā, gan ārpus Eiropas un šīs tiešām uh, ir startautisks noziegums, un tādēļ ir nepieciešams, lai labi darbotos savstarpējā tiesiskā palīdzība gan starp Eiropas valstīm, gan tā, Eiropas Savienības valstīm, gan arī tās, kas atrodas Eiropā, bet nav Eiropas Savienības dalība valsts. Šķiet, jūs teicāt, uzdodot jautājumu, ka ir nepieciešami līgums starp valstīm bet tas nav vajadzīgs, ja es tā varētu teikt, nav vajadzīgs divpusējs vienošanās starp visām valstīm. Nē, ir nepieciešams daudzpusējs instruments, starptautisks instruments, kas skaidri e, norāda pienākumus visām tām valstīm, kas pievienojas šim instrumentam. Kā es teicu, Eiropas Savienībā, un es varbūt e, to pārāk pavirši paskaidroju, bet Tātad patreiz Eiropas Savienībā ir tā, ka ja valsts ir pievienojušās Eiropas Savienības savstarpējās palīdzības konvencijas protokolam, tad visas Eiropas Savienības eh, dalība valstis tām visām vajadzētu, un es uzsveru vajadzētu, jo es nezinu, vai visus to var, bet tām vajadzētu varēt sniegt informāciju par to, vai personai ir bankas konts kādā citā Eiropas Savienības dalība valstī, sniegt arī eh, pārskatus par eh, darījumiem šajā kontā. Un vajadzētu varēt veikt uh, bankas kontu turpmāko uzraudzību pie konkrētiem nosacījumiem, kas atrunāti šajā starptautiskajā instrumentā. Pieņemsim, ja to var izdarīt Eiropas Savienībā ļoti labi, bet ko tad, ja ir nepieciešama informācija no Krievijas vai Ukrainas? Uh, vai Balkānu valstīm, vai valstīm uh, Dienvidu Austrum Eiropā. Patreiz Ukraina ir ratificējusi manas minēto konvenciju, Albānija ir to ratificējusi, vairākas uh, lielās valsts Balkānos to ratificēs visai drīz, un šādā situācijā tas nozīmē, ka Eiropas Savienības dalībvalstis, kas to ratificējušas, var prasīt Ukrainai darīt tieši to pašu, ko tās prasa no Francijas, un to pašu prasīt arī no Albānijas, jo te iet runa par starptautisko sadarbību, Tas ir kopīgs Eiropas standarts. Patreiz situācija ir tāda, ka 13 Eiropas Savienības dalību valstis, ieskaitot Horvātiju, ir ratificējuši mans minēto konvenciju, bet desmit ES valstis un pati Eiropas Savienība kā tāda ir parakstījusi konvenciju, bet nav to ratificējusi vēl. un mēs dažādos pasākumos cenšamies izdarīt spiedienu uz Eiropas Savienības partneriem, stimulēt visas Eiropas Savienības dalību valstis, un jo īpaši apvienoto karalisti, kas nav rat, e, ratificējuši šo konvenciju un parakstījusi to, tad to izdarīt. E, tika izteikta rekomendācija Lordu palātas komitejā, kuras uzstājos arī pirms pāris gadiem par e, to, ka To vajadzētu darīt pēc iespējas ātrāk. Un apvienotā karaliste vadīja konvencijas eh, redakcijas komiteju. Šī konvencija tiešām ir ļoti svarīga un ļoti labi, ka Eiropas Savienībā tiek piešķirts arvien lielāks svars saviem instrumentiem, bet nevajadzētu uh, izlaist no acīm to, kas notiek arī plašākā Eiropas teritorijā, ne tikai Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies mūsu viesiem par komentāriem un atbildēm. Es eh, gribētu lūgt jūs atstāt savus dokumentus un prezentāciju tekstus mūsu sekretariātā. Un tagad uh, gribētu aicināt nākamo uh, viesu grupu šeit prezidijā, bet pirms tam es gribētu aicināt mūsu kolēģus un pārējos, kas vēlas noskatīties filmu Il Tempo Eh, jo mēs atzīmējam 20. gadskārtu kopš eh, traģēdijas Itālijā. Eh, šo filmu noskatīšanos organizē Barcelīnī kungs un arī piedalīsies Svobodas kungs. Bet tagad pārējām pie ceturtā diskusija klastera, kur iet runā par finanšu plūsmas kontroli un kā sat, mm, iesaistīt uh, tās puses, kas eh, nav gatavs sadarboties. Un es aicinu Sebastiānu Fīdleru kungu, kurš dalīsies ar savu pieredzi uh, Vācijā, sadarbojoties ar tām teritorijām, kas nevēlas izrādīt sadarbību, un došu vārdu arī Džeremijam Hārver kungam no Transparency International un Karlo Van Hukeloms, kurš pārstāv Eiropolu. Un viņš runās uh, par operāciju Atēna. Tātad aicinu visus manas pieminētos viesus šeit prezidijā, dod 15 minūtes katram runātājam, sākotnēji prezentācijai, un pēc tam mēs sāksim debatas. Vispirms došu vārdu Sebastijam Fīdler kungam, viņš pastāstīs par Vācijas pieredzi veicot izmeklēšanu naudas atmazgāšanas lietās, kur ir iesaistītas tās valsts teritorijas, kas nav gatavas sadarboties. Sirsnīgs paldies! par ielūgumu, par iespēju šeit uzstāties, to skatām par lielu godu, varam statīt jums priekšā prakses e, pieredzi. Es runāju Vācijas e, kriminālu policistu e, vārdā, krimināla policists biedrības, uh, un es jau vairākus gadus strādāju šiem jautājumiem, un tīpaši tieši ar naudas atmazgāšanu un organizētās noziedzības problēmām. Mana e, prezentācija, manas prezentācijas, e, e, prezentācijai dotais visraksts dod iespēju izvērst man prezentāciju dažādos virzienos, un es tātad Eh, runāšu par, eh, par, par nesadarbīgām valstīm un ko, eh, viņu kontroli un runāšu no prakses. Ar daudziem kolēģiem esmu runājis, gatavojot šo um, prezentāciju, lai varētu jums arī konkrēts piemērs minēt. Prezentācijas pirmajā daļā runāšu par konkrētiem ēnu finanšu uh, uh, ostām, tā sakot, kas mums rada liels problēmas, un otrajā daļā paraudzīšos no citas puses, proti, kā no Vācijas viedokļa izskatās, kā valsts, ja valsts vēršās pie mums ar uh, šādiem lūgumiem sadarboties cīņā pret uh, š, uh, naudas atmazgāšanu. <clears throat> un arī kā notiek uh, naudas atmazgāšana vēstā politika valsts ietveros. Un pēdējā daļā arī izteikšu dažas konstruktīvas ierosinājumus. Pirmā daļa - nesadarbīgās valsts. Tas ir viesrakstā ietverts, es jau sacīju, tad, tad uh, pelēkās uh, finanšu uh, sektora vietas. Eh, mm, tas to arī varētu apzīmēt. Viena no valstīm, ar ko mums visbiežāk iznāk darīšana, ir eh, diezgan tuvu Vācijai, proti, eh, respektīvi Eiropas Savienībai, proti, tā ir Kipra. Um, diezgan daudz izmeklēšanas, izmeklēšana pēdas ved uz turienu. Tur tiek dibināts tādas uh, Uh, firmas uh, uh, nodziedzīgo līdzekļu atmazgāšanā, šanai, un ir ļoti grūti ar tiesiskās palīdzības lūgumiem, kurus mēs adresējam Kiprai. Vislielākā problēma kopumā ir, <clears throat> ja mēs gribam konfiscēt aktīvus vai arī finanšu plūsmas, saprast tiesiskās palīdzības lēnums ir viens no lielākiem eh, traucekļiem, ko saskaramies. Ja ir cilvēks eh, aizturēts, tad ir jāsarādā ātri, un tieskās palīdzības lūgums eh, var radīt ļoti liels problēmas, jo tas parasti tiek apstrādāts ļoti lēni. No Kipras puses prasības mūsu izmeklētājiem ir tik augsts, ka tās daļai nav izpildāmas konkrēti skunti, e, noziegumi un noziedznieki ne tikai jānosauc vārdā, bet pat pavisam konkrēti, kāda, kād, e, kādu ceļu ir gājušas šās finanšu plūsmas. Tātad mums ir patiesībā viņam jāizklāsta viss mūsu izmeklēšana, pirms mēs vispār saņem tādu atbildi. Un tad ir daži gadījumi, kas parāda, cik sarežģīts ir šīs izmeklēšanas. Uh, Tagad ir aktuāls gadījums e, kuģis, kura savu, bet tas ir reģistrēts e, e, Lamanča kanāla salās, vilts uzņēmums, un tad tur vēl ir iesaistīts Gibraltārs uzņēmums. Jūs saprotiet, cik sarežģīti šeit būs ar tiesiskās palīdzības lūgumiem. Pavisam grūti. Un te ir vainojami ne tikai kontaktēšanās ar eh, izmeklēšanas iestādēm, bet konkrētajā krimināllietas, krimināla izmeklēšanā atzinums tad arī iz, eh, izmantot. Singapūra un Hongkonga arī ir interesantas mērķvalstis noziedznieku skatījumā. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka Vācija ir diezgan tuvu Šveicē, taču atgriežos arī pie nodokļu taisnīguma tīkļa tīkla eh, pētījumiem, um, kuri lēš, ka Šveicē 30% nelegālo līdzekļu vispār, kas ir globāli, nonāk. Uh, konkrētā sadarbība ar policijas kolēģiem un prokuratūrām ir ļoti laba, taču tiesiskās palīdzības lielākā problēma ir tas lēnums. Eh, līdz ar to arī krimināla procesā ir grūti izmantojumi atzinumi, kas gūti no tiesiskās palīdzības lūgumiem. Pēc tam vēl uh, apsūdzētie var pārsūdzēt visādas spriedumus un tā tālāk, un ir tiešām grūti Mūsu skatījumā vislielākā problēma ir uh, šīs uh, viltus firmas, viltus uzņēmumi, kas tiek dibināti. Tātad eh, šīs viltus firmas uh, rada mums liels problēmas un attiecībā uz bankām. Mūsu pieredze ir tāda divējādi. No vienas puses tā ir, arī Vācijā vairāk nekā 90% naudas atmazgāšanas aizdomas nāk no finanšu sektora, taču ir arī daudz ļoti lielu gadījumu, un bieži tur ir iesaistīts tiešām, diemžēl, atkal Šveicis institūti, uh, Mums viens aktuāls gadījums, par ko rakstīja arī presa, un tad ir viens cits šveicis institūts, kurš klientu līdzekļus miljārdu eiro apjomā uh, deponēja um, dzīves apdrošināšanās, kas bija it kā Bermudās, un tagad viņiem uzlika naudas sodu tikai 300 miljonu eiro. Mēs gribētu šeit tomēr noteiktāk rīcību redzēt, un Daudz kolēģi ir neizpratnē, kādēļ šāds finanšu institūts joprojām eh, tam tiek atļauts Vācijas tirgu darboties, tā kā es nevaru šajā ziņā pilnīgi piekrist iepriekšiem runātājiem. Taču tagad paraudzīsimies no citas puses arī Vācijā. Eh, Sadarboties ar Vācijas iestājiem nevienmēr ir vienkārši. <clears throat> Tiesiskā palīdzība ir, manuprāt, viena no atslēgām, lai gūtu panākumus. Manuprāt, mums ir jāstrādā efektīgāk, raitāk. Ar tiesiskās palīdzības lūgumiem ir viens aktuāls gadījums. Eh, Holandes narkotirgonis, kas vairāk nekā 20 miljonu eiro pēļņi ir guvis no narkodarījumiem. Holandes uh, ies, eh, tiesības sargājušās iestādes uh, guva informāciju, ka šī persona bija iegādājusies nekustamos īpašumus Vācijā, bet tiesiskās palīdzības lūguma attiecīgā uh, Eh, eh, prokuratūra Vācijā eh, nosūtīt tālāk visādiem Vācijas pavalstu iestādēm, un tas viss tik ļoti tika samudžināts, ka beigās nevienu centu aktīvi neizdevās atgūt Holandas iestādēm, kas radīja, protams, diezgan pamatot frustrāciju. Kas attiec uz ietvaru lēmumu, uz aktīvu aizturēšanu, tā tiek dalību valstīs dažādi interpretēta un piemērota. Sastarpējās atzīšanas princips it kā ir pāri visam, taču to interpretē un piemēro dažādi. Eh, dažas valstis uzskata, ka ir arī vajadzīgs vēl nacionāls tiesas spriedums Protams, efektīvāk būtu, ja ir citas valsts tiesas eh, lēmus arestēt līdzekļus aktīvus, tad tie var, šis lēmums var tikt tūlīt piemērots. Ties eh, eh, atmazgāto līdzekļu aizturēšana Vācijā, Vācijas iekšienē, par to vēl grib šo to sacīt, jo izskanēja jautājums, ko nozīmē sensibilizēšana un kuru tas skar. Es sacīju vairāk nekā 90% um, šo ziņojumu nāk no finanšu sektors Eiropas līmenī pāri 80%, tātad tikai 20% no citiem nozarēm. Un šeit es domāju, ka ir obligāti sensibilizēt attiecīgos uzņēmumus. Es domāju, ka ne visi, kurus skar naudas atmazgāšanas plūsmas, tiešām arī uh, saprot, kas te notiek un kāpēc ir svarīgi šeit sadarboties un kādā veidā ar tiesību sargājušiem iestādēm. Tas būtu, manuprāt, politiķu uzdevums. Un šeit ir laikam vislielākā grūtība kopumā, ka iekšpolitikā vienmēr ļoti tiek runāts par šo drošības sarunu, sajūtu, Bet, ja dzirdam, pa kādiem gadījumiem mēs šeit runājam, tad mēs tos nedrīkstam noniecināt. Jo katrs eh, ziņojums ir jāņem nopietni par aizdomām, kas ir saņemts. Vienkārši piemērs automašīnu tirgotājs viņam ir jāzina, kādēļ ir svarīgi, ka uh, šaubu gadījumā viņš 70 eiro transakciju skaidrā naudā arī par to ziņo izmeklēšana iestādēm. Nekustamā īpašuma jomā Vācijas um, krimināla iestādēs ir bijis pētījums, ka daudzas iestādes pat neapzinās mm, nā, kādas ir šīs aizdomīgās plūsmas. Attiecībā ļoti daudz darījumu lielās summās vēl notiek joprojām Vācijā skaidrā naudā, un nav vispār šī apziņa izveidota, ka par aizdomīgiem darījumiem būtu jāziņo un kādā veidā tas būtu jādara. Mm, par to liecina pētījuma atzinumi. Visbeidzot, nepietiek arī tikai apziņu veicināt, bet ir arī jāsaka, ka attiecībā uz bankām gan uz ekonomiku kopumā ir jāskatās, kā tad ir ar saskanību. Mums ir uzraudzības iestādes pēc vairākiem uh, līguma pārkāpuma procesiem, kas ir uzsākti, va, visās Vācijas federālās pavalstīs ir ieceltas uzraudzības iestādes, taču nevar būt runa par to, ka šī uzraudzība notiktu efektīvi tiešām, jo ir vairāk nekā 200 šādu uzraudzības iestāžu. Ja to darbinieki nav pietiekoši kvalificēti vai daudz skaitlīgi, tad panākums lieki gaidīt, velti gaidīt. Un visbeidzot, par ierosinājumiem situācijas uzlabošanai. Mans vēstījums būtu tāds, ka noziedzība šajās jomās mums maksā daudz dārgāk nekā noziedzības apkarošana. Mēs dzirdam vienmēr šos dogmātiskos apgalvojumus, ka resursi krimināla, noziedzības apkarošanā ir jāsamazina, visās valstīs tas notiek. Tas noved pie tā, ka iekšpolitiskie atbildīgie tīri dabīgi prioritizē. Vācijā rodas jauni fenomeni, piemēram, eh, rokeriem ar salafistiem. Ir vairākas lietas, kas, eh, problēmas, kas parādās jaunas, bet resursu nav eh, ciņā ar šiem parādībām. Un man liekas, ka daudz lētāk ir investēt noziedzības apkarošanā nekā zaudēt visu šo līdzekļus, ko rada organizētā noziedzība. Un runa ir ne tikai par kvantitāti, bet arī par kvalitāti. Mūsuprāt, būtu arī nepieciešama diskusija par minimāliem standartiem uh, izmeklēšanas, iestā, iz, izmeklēšanas darbinieku uh, profesionāliem standartiem ir jābūt noteiktiem gan policijā, gan prokuratūrās. Pašās beigās gribu ierosināt, ka daudzās Gribu izteikt, ka daudzās jomās mums arī vēl nav pietiekoši zināšanas. Mēs balstamies uz minējumiem, uz pētījumiem, taču, lai mēs varētu strādāt e, efektīvāk, mums ir jāizprot arī vēl vairākas jomas, kurās e, līdz šim nemaz tik labi nesam izpratuši. Paldies! Paldies! Dodu vārdu nākamajam runātājam, Džeremijam Kārveram. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Lielas paldies jūs komitejai par to, kas uzaicinājuši man šodien uzstāties, pārstāvot Transparency International. Es domāju, man vajadzētu pastāstīt, ko es daru, atbildot um, Monti Rafaela kungam. Jā, es esmu pilsoniskās sabiedrības pārstāvs, vienkārši atbildot uz jautājumu. Transparency International tagad ir gana labi zinām. Domāju, ka man nav gari jāstāsta, uz ko savā darbā koncentrējamies. Un šodien nesmu ieradies, lai runātu pirmkārt vai galvenokārt par korupciju kā no mūsu vienu no darba jomām, kuru cenšamies apkarot. Uh, Korupcija ir viens no naudas atmaskāšanas aspektiem. E, ja mēs tā to pasniedzam, tad arī teroristu finansēšana ir tikai daļa no naudas atmaskāšanas. Naudas atmaskāšanu nu, no apkarojot ir jācenšas apturēt, izfiltrēt nelegālo līdzekļu plūsmu. Tas ir daudz svarāk, kā raudzīties uz korupcijas ienākumiem vai terorismu finansēšanu vai uz jebko citu. Ja raugāmies uz skaitļiem, konstatēsim, ka jau ir veikts aplēses, ka e, ienākumi no korupcijas visā pasaulē tiek, e, ir lēšanas starp 13-15 miljardiem eiro katru gadu. Tā ir liela summa. Bet nelikumīgu līdzekļu plūsma caur finanšu sistēmām ir drīzāk 1,5 eh, līdz 1,8 triljoni eiro, kas ir vēl daudz lielāka summa. Ja varētu šo plūsmu mazināt vismaz par 10%, tas jau atstātu reālu ietekmi. Būtu reāls labums sabiedrībai, reāls eh, labums eh, problēmas risināšanā. Un to mums vajag izmisīgi. Visi statistikas dati pierāda, ka šis eh, nelegālās naudas plūsmas palielinās, laikam ejot uz priekšu, arvien lielāks eh, naudas plūsmas um, ir apritē. Un kāpēc tā? Um, šobrīd eh, man ir paredzēts runāt par nesadarbīgo teritoriju lomu kriminālo līdzekļu atmazgāšanā, nu, es gribētu visai tā nekonvencionāli pieiet jautājumam par to, ko definēt kā nekooperatīvu teritoriju. Starptautiskajai darba grupai ir saraksts ar nekooperatīvām valstīm, kas sāks ar Irānu eh, un Ziemeļkoreju, Bolīviju, Ekvadoru un eh, citām. Uh, Un eh, lai arī šajās valstīs ir ārkārtīgi svarīgi konstatēt, ka caur tām plūst liels kapitāls, kas tās joprojām ir disfunkcionāls valstis, jo tās nespēja saglabāt un reaģēt sabiedrību, kas reāli funkcionētu. Viens no iemesliem, kādēļ tā, ir tas, ka visa iegūtā nauda nelikumīgi no valstīm aizplūst. Šīm valstīm tas ir ļoti svarīgi bet tas nav tas, par ko jūs kā Eiropas parlamenta komiteja gribat risināt šodienas sēdē. Mēs varētu koncentrēties uz nodokļu paradīzēm. Kas ir parastie avoti nelikumīgajai naudai? Varētu tās eh, varētu pievērsties, piemēram, Vanuatu varētu eh, raudzīties uz kluso vai mm, okeānu vai Karību jūru, eh, uz eh, salām, kas tajos atrodas un ir, ir nodokļu paradīzes. Tāpat ir arī uh, Ehm, pat Eiropas Savienības eh, valsts 14 no apvienotās karalists atbildīgas eh, atkarīgās eh, teritorijas, varētu domāt par Nīderlandes un Francijas aizjūras teritorijām, kas arī spēlē savu lomu šajā procesā. Bet vairāk es aicinātu tomēr koncentrēties uz lielajiem spēlētājiem. Jau iepriekš tika pieminēts, ka Šveice uh, iespējams ir bet eh, vislielākais spēlētājs ir apvienotā karalīte. Nu, un eh, tas nav eh, tikai tas, ko ir runājis Eva Žalī par, kas bieži izsakās par šo tēmu, vai Džons Moss, kas ir agrākais Ņujorkas ģenerāla prokurors, kas bieži rādīja ar pirkstu uz Londonu, sakot, ka tā ir lielākā naudas atmaksātāja pasaulē. Bet tā ir taisnība. Tā iemesla dēļ, ka tas ir lielākais pasaules finanšu centrs. Priekšsēdētāji, pārtrauc runātāji, atvainojiet, sakiet lūdzu, vai jūs varētu koncentrēties tiešām uz šo aspektu, mums tas ļoti interesē. Pilnīgi noteikti. Londona ir lielākais naudas atmazgāšanas centrs pasaulē. Tai tādai ir jābūt, jo tas ir lielākais centrs, caur kuru vispār nauda plūst. E, manuprāt, Londona sastāv no dažādām komponentēm, kas dažas no kurām varētu norādīt, mēs neesam vainīgs. Bet tā ir kopīga sistēma. Transparency International esam jau diskutējuši par to, uz ko koncentrēties. Man ir skaidrs, ka no vienas puses ir taisnība, ka e, korumpēta darījumā viena puse kukuli maksā, otra puses to saņem. Tā ir, e, tas ir darījums, kurā iesaistītas ir divas puses. Bet praktiski visu, visos gadījumos, par ko runā jūs komiteja, ir trīs puses. Pa vidu parādās starpnieki. Starpnieki, finanšu starpnieki, uh, paši iespējams nav noziedzīgas organizācijas. Tie, viņi var pilnīgi labi mm, pasniegt sevi kā labiņos un viņi var darboties um, kā labie vai kā sliktie, bet šī sistēma nedarbojas. Mums ir jāizmaina sistēma, mums ir jāizmaina šis darbības veids, lai pārliecinātos, ka process attīstās pozitīvi. Atgriezīsimies vienu paudzi atpakaļ. Ra Rafēls runāja par to, ka ir nepieciešams izstrādāt tiesību aktus eh, naudas atmazgāšanas apkarošanai. Šai laikā bankām nebija pienākuma iegūt informāciju par saviem klientiem. Bankas uzdeva saprātīgus jautājumus vienkārši tādēļ, ka bija uh, Eh, labi uzzināt, kas ir to klienti, kas ir klientu darījumi, ko klienti grib ar saviem fondiem darīt. Ar regulas ieviešanu sāka zust šī procesa vērtība. Un informācijas iegūšana kļuva par ķeksīšu velšanu uh, kastītēs, kas pats par sevi nav slikti, bet uh, faktiski zūd izpratne par visu procesu, kāds ir tā iemesls. Līdz ar to mēs, cilvēki zaudē e, fokusu, zūd viņiem izpratne par reālo jēgu. Ja daļa e, to resursu, ko banka katru gadu trērē, piemēram, e, tieslietām, uh, faktiski būtu pieejamas efektīvāks eh, krimināls sankcijas. Es negribu panākt jaunu tiesību aktu izstrādi, es pat negribu jaunas regulas. Tas, ko es gribētu sagaidīt, būtu lielāka izpratne par to, kas reāli notiek šajā procesā un kādas ir katra no mums uh, katra cilvēka, kāda ir pienākumi, lai šo procesu veicinātu vai apturētu. Eh, runātāji no Eiropas Banku federācijas runāja par to, un šo aspektu esmu jau dzirdējis, ka uh, bankas ir atbildīgas par 80% aizdomīgo darījumu, par kur ziņojumiem, par aizdomīgiem darījumiem. Uh, bet reāli neviens ar šiem ziņojumiem bieži neko nedara, kas ir, protams, satraucoši. Bet es interpretēju šo skaitli tādā ziņā, ka banks ir atbildīgs par 80% visas problēmas. Tāpēc ir jāuzlabo sistēmas darbība. Ja bankā Tas būs pavisam vienkārši piemērs, kas varētu priekšsēdētājs kundze eh, palīdzēt atbildēt uz jūsu iepriekš uzdoto jautājumu. Pagājušo nedēļu Londonā bija tiesas sēde, kurā tika tiesāts Nigerijā eh, dzīmis eh, tirgotājs UBS bankā, kurš bija atbildīgs par atvasināto līdzekļu tirgošanu 1,5 miljārdu mārciņu vērtībā. Uh, Ja viņš to bija, būtu darījis citādāk, banka varētu zaudēt 7,5 miljārdus mārciņu. Tas ir prātam neaptverami liels skaitlis. Un šādu um, naudas apjomu tiešām caur sistēmu ir iespējams atmazgāt. Ja tā, tad sistēma ir pārāk vāja. Kas ir īstie cilvēki, kas spēs izprast šos procesus un kaut kā pret tiem iestāties? Uh, um, lai arī es ļoti cienu Eiropas parlamentu, es tomēr neuzskatu, ka starp jums ir augsta līmeņa matemātiķi un, atsa, un um, derivatīvu tirgotāji. Die, neviens matemātiķis, ar ko esmu saskāries, uh, var izprast visu šo sistēmu. Līdz ar to es uzskatu, ka e, cerība, ka jūs nonāksiet pie reāliem risinājumiem, ir nedaudz naiva. Bet tas, ko jūs varat panākt, ir gūt uh, labāku izpratni par cilvēkiem, kas darbojas šais jomās. Jūs pieminējāt piemēru, ka Barclays banka izsniedza miljonu uh, vērtu hipotekāro uh, kredītu krāpniekiem. Bet faktiski šādi gadījumi notiek katru dienu. Kas ir tie, kas cieši zaudējums no tā? Barclays banka, Barclays banka un tās akciju turētāji. Bet droši vien jau, ka šī banka ir apdrošinājusies pret to. Tieši tādēļ uh, credit default swaps un uh, atvasināto vērtspapīru tirdzniecība rada riskantas situācijas. Uh, jo riskantāki aizņēmumi eh, tika eh, piefiksēti, jo lielāku naudu varēja no tiem izspiest. Es aicinu izlasīt jums trīs vai četrus gadus atpakaļ publicētu grāmatu Fool's Gold, muļķu zelts, kas labi izskaidro šo sistēmu. Ja šāda līmeņa riskus bankas ir gatavas uzņemties, ja šāda līmeņa risku uh, valstu kopienas un eh, tā, nodokļu maksātāji uzņemas un eh, arī cieš no tā, ja kaut kas notiek nepareizi, tad ir rodas jautājums, kā apturēt šo procesu un pagriezt to atpakaļ. Es domāju, ka pirmkārt mums jāatceras klāt starpniekiem. Finanšu starpnieki ir ne bankas vien. Finanšu starpnieki ir, jā, bankas galvenokārt. Uh, jo tās eh, regulē un uztur naudas plūsmas, bet es gribu arī norādīt uz juristiem, uz juristiem, kas bieži vien neaicina ziņot par aizdomīgiem radītājiem, da, da, darījumiem. Es zinu, ka Eiropas juristu asociācija advokāta asociācija eh, par to nav izteiksies, un es pats esmu eh, praktizējošs eh, jurists, un es saprotu, ka man ir jāuzņems atbildīgi par savu klientu darbībām. Ja mani klienti iesaistās noziedzīgos vai aizdomīgos darījumos, man ir atbildība, un es nesaprotu, un es domāju, ka pilnīgi noteikti vajadzētu paskaidrot tādā, ka mm, advokātu asociācijām, ka viņiem ir jāpārliecina savi biedri, ka viņi ir atbildīgi. Uh, Tas viss attiecas uz visām procesiem, kas ir iesaistīti šajā procesā, piemēram, apdrošinātājiem un visiem citiem, kas piedalās šajā ļoti uh, lielajā, veiksmīgajā finanšu starpniecības pasaulē. Mēs visi esam atbildīgi. Katrai personai ir jāmaina attieksme un jāapzinās, kā viņi var mazināt riskus. Visbeidzot, jautājums par riskiem kas ir, cik liels ir risks bankai, kas nemāk novērtēt darījumu, caur kur notiek naudas atmazgāšana. Šis risks nav pārāk liels, izņemot vienu valsti ASV. ASV ir tiesību aktu kopums un ierobežojumi, kas atbalst šos likumus un kurus ir ļoti, kuros ir ļoti uh, grūti uh, apstrīdēt uh, eh, eh, ASV iestāžu rīcības šajā cīņā. Uh, ASV arī ir šajā cīņā juristu atbalsts, kas palīdz tiesību sargājošajām iestādēm. Viņi uzliek, uzliek ļoti lielu sodus un sankcijas bank, Eiropas un citu uh, pasaules daļu bankām par uh, noziedzīgiem darījumiem vai aizdomā par noziedzīgiem darījumiem. Es pats esmu Eiropietis, un man šķiet aizvainojoši konstatēt, ka visā pasaulē tikai ASV reāli uzliek risku uz bankām, gadījumā, ja bankas pašas iesaistās riskantos darījumos. Eiropieši spēlē nozīmīgu lomu finanšu starpnieku um, cības ziņā. Līdz ar to Eiropiešiem ir jāatmostas un, un jāsaprot, kas notiek. Um, piemērs. UBS, kā jau pieminēju, viņi pieļāva, ka šis tirgotājs bija situācijā, kad varēja atmaskāt 1,5 eh, miljārdus eiro. Un kādu sodu viņam uzlikt, tas bija smieklīgs salīdzinājumā pret eh, summām, ko viņš atmaskāja. Paldies! Grazie, Mr. Kar. Paldies Kārverkungam! Nenovērtēsim par zemu eh, juristu, advokātu un notāru lomu visā šajā sistēmā, jo viņi kā Um, darbojas uh, šajā, mm, nu, var teikt, palākajā zonā. Labi, tagad došu vārdu Karlo Van Hukelom kungām no Eiropola. Viņš runās par operāciju Atēna un pasākumiem, kas tiek izmantot, lai uh, atklātu uh, uh, fiziskās naudas līdzekļu pārvietošanu. Un lūdzu, pastāstiet uh, Hukelam kungām, eh, ko jūs eh, darat Eiropolā. Un šeit mums ir arī klāt 28 studentu eh, apmeklētāju grupa. Paldies priekšsēdētāji, labi pēcpusdienu, dāmas un kungi! Vispirms es gribētu iepazīstināt ar sevi. Mani sauc Karlo Van Hukeloms. Es esmu ekonomikas un finanšu noziegumu departamenta vadītājs Eiropol organizācijā, kas ir Eiropas Savienības tiesības sargājošā aģentūra eh, kuras uzdevums ir atbalstīt dalību valstu tiesību sargājošās iestādes to cīņā pret uh, smagiem uh, noziegumiem un organizēto nosiedzi, noziedzību visās tās izpausmas formās. Izmanto šo iespēju, lai runātu par divām tēmām. Vispirms par lielu skaidrās naudas līdzekļu kontrabandas gadījumiem, ka, kur skaits ar vienu pieaug, un īsumā runāšu arī par piecsimts eiro uh, nominācijas banknošu kontrabandu. Tiesības sargājušās iestādes pēdējos desmit gados e, ir novērojušas ļoti lielu kontrabandas gadījumu skaitu, kad kontrabandas ceļā tiek e, pārvestas lielas naudas summas, kas tiek vestas gan e, ar lidmašīnām, gan pa sauszemi, gan ar dzelzceļu gan pa dzelzceļu. Ir vesela rinda ārējo virsošo spēku, kas eh, veicina šīs parādības eh, apmēru pieaugšanu. Vispirms 2002. gadā tika ieviesta eiro valūta un eh, parādījās banknotas ar lielu nominālu 500 eiro vērtībā. Un tas ir veicinājis uh, fiziskas skaidrās naudas uh, pārvešanu Un te iet runa tieši par nelikumīgi iegūtas naudas pārvešanu. Piemēram, uh, lai kontrabandas ceļā pārvestu um, vienas un tās pašas uh, su, to, to pašu summu eiro nominālos uh, ir vajadzīga tikai viena astotā daļa, kas būtu vajadzīga, lai pārvestu to pašu summu ASV. Un uh, eiro kļūst par arvien plašāku atz, starptautiski atzītu valūtu, uh, kas ir vismazāk, uh, relatīvi vismazāk pakļauta inflācijai. Trešais iemesls ir tas, uh, ka attiecībā uz eh, naudas atmazgāšanu um, eiro ir kļuvis par savu panākumu upuri, jo noziedznieki nav dūmji. Viņi ir apzinājušies to, ka, lai viņus neatklātu, viņi izvairās izmantot uh, finanšu sistēmu, kad vien tas ir iespējams. Jo pastāv, piemēram, tāda lieta kā aizdomīgo finanšu darījumu ziņošana, tas uh, varētu palīdzēt uh, tiesību sargājošām iestādēm uh, izsakot uh, naudas līdzekļu atmaskāšanai caur finanšu sistēmu. Un pēdējais, bet nemazāk svarīgais ārējais virsošais spēks šādas kontrabandas apmēra palielināšanai e, ir izcēlies no tādas anomālijas, e, ka šodien joprojām nēsoša Eiropas Savienības regulējuma, kas paredzētu pienākumu ziņot par skaidras naudas pārvēršanu starp Eiropas Savienības dalību valstīm līdz desmit tūkstošiem eiro. Ja jūs pārvedat vairāk nekā 10 tūkstoši eiro skaidrā naudā, par to būtu jāziņo, bet vairumā Eiropas Savienības dalību valstu uh, nepastāv šāds pienākums, kaut arī ir regula, bet šāds pienākums eh, netiek attiecināts uz skaidrās naudas līdzekļu pārvešanu Eiropas Savienības teritorijā, tātad starp dalībvalstīm. Gribētu atgādināt, ka trešā direktīva cīņai pret naudas atmazgāšanu uzliek par pienākumu dalībvalstīm veikt nepieciešamos tiesiskos pasākumus, lai aizliegtu skaidrās naudas līdzekļu izmantošanu, lai iegādātos uh, resursus, izēvielu resursus. Bet jūs, piemēram, redzēsiet vēlāk apmēram 83 tūkstoši eh, eiro vērtība tiek deklarēta, tad šāds aizliegums, piemēram, nepastāv. Tad, tad tas ir pēc vidējiem statistiskiem aprēķiniem. Tā kā pastāv šāda parādība, kas eh, tiek konstatēta arvien biežāk, ir veikts vairākas operācijas. Eiropas Savienībā iesaistot dalību valsts tiesību sargājošās institūcijas, eh, lai cīnītos eh, pret šo manis pieminēto un aprakstīto parādību trīs Eiropas Savienības prezidentūras pēc kārtas ir organizējušas operāciju, kas uh, pazīstama nosaukumu Atēna. Tā ir apvienotā muitas uh, policijas uh, operācija, lai identificētu skaidrās naudas līdzekļus, kas nelikumīgi tiek pārvadāti un izņemtos. Danijas prezidentūra 2012. gada sākumā uzņēmās iniciatīvu organizēt trešo šāda veida operāciju, bet uh, Eiropol ierosināja nedaudz savādāku pieeju šajā gadījumā. Mēs ierosinājām uh, izvērst pirms operācijas posmu, uh, kurā mēs analizējām riskus, un tam bija divas priekšrocības. Pirmkārt jau tas ļāva mums labāk un mērķtiecīgāk izvietot uh, dalību valstu tiesību sargājošo iestāžu spēkus operācijas laikā. Un mums tas tiešām izdevās ļoti veiksmīgi, jo uh, operācijas gaitā mums izdevās eh, palielināt eh, izņēmto līdzekļu apmēru par 600%. Un otra priekšrocība, ko mēs ieguvām šīs analīzes eh, rezultātā, bija tas, ka pirmo reizi mēs ieguvām izmeklēšanas informāciju, kas eh, izlūk informāciju, kas ļāva mums labāk apzināt šīs problēmas apmērus un labāk izprast to, kāda ir virsošie mehānismi. Galvenie konstatējumi no šīs pirms operācijas fāzes Nu, es neiedziļināšos pārāk dziļās eh, detaļās, jo, ja jūs tas interesē, jūs eh, varat to izlasīt eh, šajā prezentācijas materiālā, ko jums piedāvāšu, bet mēs konstatējām, ka ir vairāki galvenie ceļi, uz kuriem varam fokusēt savus resursus. Eh, galvenokārt šeit dominēja arī eh, Krievijas valsts piedarīgie, kas piedalījās eh, lielu un skaidrās naudas līdzekļu kontrabandā. Un mēs konstatējām arī tādu faktu, ka, piemēram, pat vācu markas, kas uh, vairs nav darbojošas valūta, tā joprojām tiek kontrabandas ceļā pārvesta. Jūs redzēsiet arī, ka, piemēram, e, metodas, ar kādām e, šī nauda tiek pārvedāta, ļoti līdzīgas tām metodēm, ko izmanto kokaīna kontrabandisti. Šeit jūs redzat vairākus piemērus tām, kā, e, kādā ceļā tiek pārvestas šī, šīs valūtas, un cilvēki pat ir gatavi norīt, piemēram, 30 piecus prezervatīvus, kas ir piepildīti ar skaidro naudu. Tas uh, skaidri parāda to, kāda ir domāšana uh, šiem uh, kontrabandas naudas mūļiem vai pārvadātājiem. Viens cilvēks tika aizturēts ar uh, 14 zelta stieņiem 100 gramu smagumu katrs savā kuņģī. Iedomājieties, kā ir iespējams norīt, teiksim, šādus materiālus. Un tas notiek, un tas ir noticis vairāk nekā tikai vienu reizi. 26 dalībvalstis sniedz datus, lai mēs varētu veikt uh, riska analīzi un operatīvajā fāzē, kas nu, notika e, viens etējas garumā, piedalījās 38 valstis. Es atkal neiedziļināšos detaļās par iznākumiem un konkrētiem skaitļiem. Ja jūs tas interesē, tad e, es varu jums e, šo materiālu tātad izdalīt, tad šīs prezentācijas materiāls būs pieejams tomēr būtu svarīgi paskatīties, kāds bija kopējais šīs operācijas, eh, šis iznākums vai rezultāts, pievēršot uzmanību summām, kādas tiek ievestas un izvestas no Eiropas Savienības, un te iet runa par skaidro naudu. Un mums par pārsteigumu mēs šeit runājam gadu par kopējo vērtību, kas sasniedz vismaz 6 miljārdus eiro skaidrā naudā. Tātad summa, kas reāli tika izņemta, ir 155 miljoni eiro. Tātad tas ir operācijas laikā. Tas, ka līdzekļi tika izņemti, tas nozīmē, ka persona, kas uh, veda to, ne, nedeklarēja šos naudas līdzekļus, kā tas ir paredzēts uh, 95. gada eh, regulā 1885. Eh, eh, es varu teikt, ka pēc riska analīzes izriet, ka no Eiropas Savienības tiek izvests trīsreiz vairāk skaidrās naudas nekā ievests. Tālāko operāciju laikā mēs atklājām noteiktus modeļus, pēc kuriem tiek uh, kontrabandā izvest šī nauda, un 430 miljoni ASV dolāru un 10 miljoni eiro tiek vesti tranzītā no Ukrainas cauri Eiropas Savienībai uz Turciju. Tā ir ievērojama naudas summa, un šajā gadījumā tiek izmantot tā saucamā kolektīvā deklarācija. Tas nozīmē, tad cilvēks čērso robežu ar autobusu, un tad šofers iesniedz kolektīvo pasažieru deklarāciju pār skaidrās naudas līdzekļiem, eh, ko ved autobusu pasažieri kopā. Es nezinu, vai šāda kolektīvā deklarācija ir efektīvs uh, līdzeklis. Atbilstoši regulai 1889. Tad, ko mēs darījām ar šo informāciju? Uh, diemžēl uh, ārējie partneri no trešajām valstīm nevēlējās efektīvi izmantot uh, šo informāciju, un uh, viņi teica, ka uh, šie naudas līdzekļi cieši saistīti ar tā saucamiem um, īsā, īso pārvadājumu tirdzniekiem, tirgotājiem, un tas viņus neinteresēja. Uh, bet mēs izdarījām vairāk secinājums attiecībā uz spēkā esošās regulas efektivitāti, lai kontrolētu skaidrās naudas līdzekļu uh, pārvešanu pār robežām. Un šeit mēs izmantojam FATF, tā saucamo sarkanā karodziņa indikātors, lai identificētu naudas kurjerus. Un izrādījās, ka patreizējā regula 1889, kas ir spēkā, patiesībā uh, rada apgrūtinājumu Eh, ja eh, kurjeri apzināti deklarē šo naudu. Jāsaka, ka nav tiesisku pilnvaru um, aizturēt, izņemt un konfiscēt naudu. Piemēram, ja kāds lidostā deklarē lielu naudas summu, bet viņa lidojums ir starpkontinentālais lidojums, kā jūs varat pārbaudīt, vai viņš šos naudas līdzekļus ir iegūs likumīgi vai nelikumīgi? bez tām ir arī grūti pierādīt vai pat pārliecināties, eh, vai informācija ir pareiza, patiesa un pilnīga, un ir ļoti grūti konstatēt, vai ir kādas indikācijas par to, ka šīs naudas summas ir saistīts ar jebkādu nelikumīgu darbību. Tālāk eh, par 500 eiro nominālu banknotēm. Varbūt daži no jums zina, un tas ir, tā ir publiskā informācija, ka apvienotajā karalistē soka aģentūra smagu un organizētās noziedzības noziegumu apkarošanu ir secinājusi, ka 500 nomināli eiro banknotes 95% gadījumu tiek izmantotas tieši uh, Uh, organizētās noziedzības grupējumos, un viņi veic administratīvas pasākums, lai aizliegtu 500 uh, eiro nominālu banknošu izvešanu uh, no apvienotās karalistes. Nu, es jau gan neietu tik tālu, lai teiktu, ka šīs lielā nomināla banknotes ir ieviests tikai tādēļ, lai atvieglotu organizētās noziedzības grupējumu darbību, bet es domāju, ka būtu vērts padomāt par eh, šāda nomināla banknošu pastāvēšanas ekonomisko pamatotību. Es domāju, ka lielākā daļa no jums diez vai vispār ir kādreiz turējis rokā šo banknoti ar 500 eiro nominālu. Tajā pat laikā uh, apritē ir ļoti daudz šāda nomināla banknoša. Tādēļ, lai pienācīgi izvērtētu situāciju, uh, mēs uh, veicām salīdzinošo pētījumu starp trim galvenajām valūtām, ko mēs pazīstām šajā Eiropas daļā, tātad ASV dolāri, uh, mārciņas un eiro. Un nav jēgas salīdzināt vienkārši summas, kāds ir apgrozījumā, mēs izstrādājām zinātniski pamatotu salīdzinājumu, kur mēs salīdzinājām vienas konkrētās valūtas apjomu apgrozījumā pēc banknotēm salīdzinājumā ar IKP. Un šī salīdzinājuma rezultātā mēs ieguvām ļoti interesantu un intriģējošu rezultātu. Tātad šeit mēs redzam, ka apmērs, banknošu skaits Eirozonā ir daudz lielāks nekā ASV dolāra banknošu daudzums apgrozījumā. 7,59% no IKP Eirozonā ir apgrozījumā tieši banknotēs. Un 53% ir tieši 500 eiro banknotē salīdzinājumā ar ASV dolāru. Tas ir ļoti liels īpatsvars. Un Jāatcerās ir arī tas, ka augstākā ASV dolāra nomināls ir 100 dolāru banknote, kamēr eiro tie ir 500 eiro nomināls. Un jāatcerās, ka visi trīs lielie nomināli, 100 eiro nomināls, 200 eiro nomināls un 300 eiro nomināls, visi ir uh, lielākas vērtības nekā 100 uh, dolāru nomināls. Tad, kad es uh, pieminēju, ka 2008. gadā uh, ienāk ieņēmumi bija 8,6 miljārdi eiro, tad eh, ir jāatcerās, ka ieņēmumi no skaidrās naudas emitēšanas ir svarīgs rādītājs, kas jāņem vērā novērtējot uh, augsta nomināla banknošu, at, teiksim, šo vispār pamatotību. Paldies! Paldies eh, Hukalom kungam! Jakolīno kungam došu vārdu vispirms debatēm. Paldies priekšsēdētāji. Visas šīs trīs prezentācijas, protams, bija ļoti vērtīgas un es domāju, ka tās ir ļoti noderīgas mūsu komitejai, bet es gribētu uzdot varbūt dažus jautājumus. Tad tik runāts par tām teritorijām vai valstīm, kas nevēlas sadarboties cīņā pret naudas atmazgāšanu. Un arī jūs pieminējāt Hongkongu, Singapūru, Londonas Sitiju. Londonas City tika minēta kā visu šo nelikumīgo darījumu eh, centrālais punkts. Bet jautājums, kā jūs konkrēti mērat to, cik liela daļa no šīs eh, parādības eh, ir bāzēti tieši šajās jūsu pieminētajās teritorijās, kas nesadarbojas ar tiesību sargājušām iestādēm. Mēs, protams, zinām, ka svarīgi ir konfiskācija, bet palūkosimies uz otru monētas pusi. Piemēram, Duisburgas stratēģija noveda pie tā, ka tika pārstrādāta pilnīga visa sistēma, pēc kuras eh, tika organizēta cīņa pret eh, kriminālajām bandām. Līdzīgs pasākums tika veikt arī Šveicē. kas attiecās uz um, cīņu pret naudas atmaskāšanu, es domāju, ka mēs uh, saprotam viens otru, un es ceru, ka sadarbība ar ASV būs arvien ciešāka un efektīvāka, un tas nozīmēs arī eh, informācijas apmaiņu par banku kontiem. Un visbeidzot. atgriežoties pie tā, ko teica uh, eh, Vān Hukelom kungs, es piekrītu jums par to, ka mūsu resursi ir ierobežoti un uh, to izmantošana projektos ir jāorganizē mērķtiecīgi, veicot iepriekšējo riska analīzi. Es domāju, ka šī diena ir ļoti svarīga, jo mēs redzam, ka šis jautājums no vienas puses ir sarežģīts un grūts, bet no otras puses tas tiek identificēts kā prioritārs. Un mums ir nepieciešami efektīvi instrumenti, kā piemēram konfiskācija, jo konfiskācija ir ļoti labs instruments, lai cīnītos pret organizēto noziedzību un naudas līdzekļu atmaskāšanu. Jā, paldies! Matijas kundze. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties runātājs par viņu prezentācijām. Eh, tas bija ļoti interesants. Un aplūk gan kopumā, gan arī katra tēma atsevišķi. Fīdlera kungs, jūs runājāt par eh, līdzekļu konfiskācijām dažā, no dažādiem aspektiem Jūs arī nedaudz runājāt par, tā teikt, frustrāciju, ko jūsu nozare jūt, vismaz tāds priekšstats man radās, runājot par sadarbību starp dalību valstīm un piemērojot eso, spēkā esošos tiesību aktus. Jūs arī pieminējāt komisijas piedāvāto direktīvas projektu. No rīta mēs eh, tikāmies arī ar komisijas pārstāvjiem un mēs apspriedām šo tēmu eh, citā, nevis Krim, bet citā komitejā. Un eh, Eiropas parlamentā par to mēs šobrīd visai daudz diskutējam. Un šī joma zināmā mērā ir politiska. Jums taisnība. Bet, diemžēl, jūsu valdība, kā arī manējā, to neuzlūko kā politisku jautājumu, bet dažās valstīs nenotiek pārēja uz nākamo soli, netiek izrādīta e, politiskā griba. E, Vācija un Francija, par ko man ir ļoti žēl, e, uzstāt daudz juridiskas problēmas. Mana valsts man saka, Tas ir pārāk sarežģīti. Piemēram, mēs negribam iet tālāk. Mēs negribam eh, autorizēt uh, līdzekļu konfiskāciju, ja nav uzstādīta apsūdzība. Mēs negribam uh, konfiscēt līdzekļus, ja persona ir uh, slima vai mīrusi. Mēs negribam ļaut līdzekļu konfiskāciju civil procesā. Es zinu, ka jūsu valstī ir konstatēta problēma. E, konstitucionālā statusa dēļ. Es varu norādīt, ka Francijā vajag mainīt likumus. Un es domāju, ka, ja Francijā to ir iespējams darīt, tas ir jādara arī citās dalību valstīs. Bet tas nenotiks, ja netiks izrādīta politiskā griba. Bet, e, kā jūs jau to norādījāt, arī man šķiet, ka šādu gribu vajag. Ja Eiropas parlamentā tās nebūs, tad diez vai mēs to redzēsim arī dalību valstīs. Šobrīd šādas gribas trūkst. Ļoti labi, ka jūs pieminējāt šo problēmu jautājumu. Tiešām mums ir jāizdara spiediens uz dalību valstīm nedaudz vairāk rīkoties šai ziņā. Uh, Van Hulken kungs, man ļoti patika jūsu runu, un tiešām Jautājums, kāpēc vēl tik daudzas um, nelegālas banknotes ir apritē, eh, kas um, iespējams palīdz uh, mafijai darboties? Ir daudz, uh, ja šīs 500 uh, eiro banknotes tiešām ir uh, maksāja par nelikumīgiem darījumiem. Uh, Eh, mazākiem noziegumiem gan es pieļauju, ka joprojām tiek izmantotas mazāk banknotes. Es domāju, ka varētu runāt par zinām krīzi. Es, es dzīvoju netālu no Strasbūras, un eh, ja es, nododu, es dodos uz veikalu ar 500 eiro, kas nav tik uh, daudz nemaz, bieži vien man nevar atdot, uh, izdot naudu. Uh, ko cilvēki dara ar 500 eiro? eiro banknotēm. Eh, jo šķiet, ka visbiežāk tās tiešām nonāk eh, mafijas eh, rīcībā. Es zinu, ka pastāv projekts mainīt um, naudu banknotes Eiropas Savienībā, un es tiešām ceru, ka 500 eiro banknotes pārtrauks izlaist, jo šobrīd man šķiet, ka tās vislielāko labumu dod mafijai. Newton, Eh, paldies, un tagad vārds Newton Dankungam. Paldies, paldies par trim ļoti interesantām prezentācijām Fīdler kungam. Jūs sacījāt ļoti labu uh, atziņu paudāt. Noziedzība maksā dārgāk nekā cīņa pret noziedzību. Un acīm redzot, dalībvalstīs pietrūks politiskās gribas trūkt darīt nepieciešamo. Mēs ceram, ka mūsu, nākamā, mūsu ziņojums, kad mēs to publicēsim nākamā gada vasarā, būs tik spēcīgs ar tik daudziem faktiem un skaitļiem parādot uh, problēmas dimensijas, ka iedzīvotāji sabiedrība izdīs spiedienu uz dalībvalstīm, beidzot sāk kaut ko darīt. Vai jūs varētu mums arī minēt kādas skaitļus par to, kādas ir izmaksas, uh, tas varētu palīdzēt mums bagātināt mūsu statistisko uh, datu kopumu. Kārverkungam, arī es no jums gribētu redzēt skaitļus. Es te tā pierakstīju, ka nelegālo transakciju uh, apjoms pieaug eksponenciāli. Arī šeit būtu ļoti noderīgi konkrēts skaitļus saņemt. Pēc tam jūs sacījāt diezgan pamatot, ka uh, Eiropas parlamenta deputāti nav uh, finanšu tirgu speciālisti. Nē, mēs esam um, tādi uh, vispārīgā līmenī tikai šīs problēmās spējami iedzīvināties. Varbūt jūs varat mums norādīt uh, finanšu tirgu speciālisti, varbūt pat jurists starpā, kas varētu mums palīdzēt uh, tātad bagātināt mūsu zināšanu bāzu. Un vam, um, Hoiklom kungs, te es parādu savu nezināšanu, vai jūs varētu mums paskaidrot, kāpēc mums vajadzēks, vajadzīgs likums, kādēļ, uh, kas aizliegt cilvēkiem aizliegt uh, skaidru naudu pārdāt, vai tas ir cīņai pret noziedzību vienkārši, es nezinu. Un tad ar mūsu rekomendācijām, kā Veronikas sacīja, vai mums vajadzētu uh, aizliegt varbūt vienkārši izņemt no apgrozījus 500 eiro banknote. Uh, Vai tas būtu liederīgi jūsuprāt? Paldies, un tagad vārds Borg... Borgēzi Zokungam. Paldies, priekšsēdes kundze. Sākšu ar Vācijas krimināla policistu asociācijas pārstāvju lielisko prezentāciju. Bija <clears throat> šis uh, brutālais atgadījums Duisburgā un Vācijas uh, policija, uh, pateicoties tam, uh, viņai atvērās acis uz realitāti. Proti, ka mafija bija diezgan infiltrējusi uh, Vācijas, zināms, aprindas Itāļu mafiju. Kādi ir uh, uh, atzinumi no tā? kurās jomās viss eh, uzkrītošākais ir šis fenomens. Tātad es runāju ne tikai par infiltrēšanu, bet arī investīcijas, naudas atmazgāšanu un ar to saistītās darbības. Tad eh, Transparency International eh, organizācijas pārstāvim ļoti labi, ka jūs pieminējāt Londonas pilsētas vai citijas uh, um, uh, centrālo lomu uh, naudas atmazgāšanas tīklos. Vai mēs varam konstatēt, cik daudz noziedzīgo līdzekļu uh, ir cik lielā mērā tie ir atbildīgi finanšu krīzes izraisīšanā, vai šeit pastāv saikni, vai jūs varētu to arī kaut kā skaidros varbūt pat izteikt? Un tad par uh, šiem necaurspīdīgiem darījumiem. Kāpēc tie ir tik necaurspīdīgi? Vai tur neko nevar darīt? Tālāk, Eiropols. Bija interesants šis komentārs par 500 eiro banknotēm un cik daudz šo banknošu tiek apgrozīts vai ir konkrēti eh, varbūt eh, tendences, eh, kur vairāk šīs banknotes tiek apgrozīts, kādās aprindās, kur un ko šeit, kā šeit varētu būt Eiropas centrālas bankas uzdevums. Vai jūs vai, vai Eiropas centrālā banka sniedz informāciju tiesību sargājušām iestādēm? Jūs arī par šo pelēko uh, zonu runājāt, par infiltrāciju, naudas atmazgāšanas aktivitātēm. Un te bija runa par banku sektora svarīgo lomu. Jautājums. Vai tas viss noris tikai pa šiem kanāliem, jeb šum? Kas ir atbildīgs par šīm saiknēm? vadošie banku darbinieki, jebšu varbūt varam sacīt, ka mm, kāds te sargā šīs struktūras Vai tās ir kādas slepenās ložas, kas aizsargā šīs personas un gādā par viņu iecelšanu vajadzīgos amatos? Paldies, Borgēcio kungs! Dies Demera kungs, paldies priekšsēdēm! centīšos uzdot jautājumus īsā laikā. Šīs pēcpusdienas ekspertu paneļi bija ļoti noderīgi, interesanti. Mēs runājam par principiāliem jautājumiem, arī detaļās paguvām iedziļināties, taču es gribētu vairāk par vispārīgo runāt. Kā mēs varam rēģēt uz šiem visiem izaicinājumiem? Pat labam noris diskusija, kas vēl nav beigusies cīņa pret organizēto noziedzību ir saistīta ar diviem jautājumiem. Pirmkārt, tātad pret noziedzību, nelegālo finansēšanu, naudas atmazgāšanu. Tā ir viena puse. Otra. Uh, pamattiesības, uh, personas datu aizsardzību, un ir tādas valstis, kuras ļoti baidās no teroristiem, kā arī valstis, kas izmanto dažādas instrumentus pret šiem izaicinājumiem. Un tagad neliela anekdote. To es saku ar lielu cieņu pret Kārvera kungu. Viņš pamatot norādīja, ka mēs neesam atvasināto finanšu instrumentu eksperti, taču, manuprāt, tas arī nav vajadzīgs. Mums nav nemaz jābūt ekspertiem, mēs esam likumdevēji, un kā likumdevēji mēs uh, piesaistām ekspertus, kā to daram arī šajā gadījumā. Mēs prasam viņu padomus, un to daram veiksmīgi, Tātad mēs eh, kaut ko pieņemam vai noraidām, piemēram, starptautiskas nolīgumas par finanšu transakcijām pārrobežu. <clears throat> Jūs droši vien labi atcerieties notikumu Beļģijā, te bija skandāls Swift Te bija runa par uh, masīvu datu nodošanu par starptautiskām finanšu transakcijām. Tā ir, eh, protams, nedaudz saržģīta situācija, bija problēmas ar ASV valdību un beigās bija nolīgums, kas sākumā tika norādīts, tomēr otrajā piegājienā parlaments to apstiprināja. Eiropols saņēma zināmas kompetences un tā ir kontroles instance, lai pārbaudītu, vai zinām darījumi ir atļauti vai neatļauti. Ko es gribu pasakīt? ASV ir valsts, kas baidās no terorismu, un viņiem ir šī TFTP sistēma Uh, aizsardzībai pret teroristiem, un Eiropas Savienībā ir ļoti dažādas likuma normas dalībvalstīs, direktīvas, regulas, kas tik te nav. Mēs esam centušies regulēt visas problēmas, kas ir saistīts ar terorismu un tā finansēšanu. Un tomēr, ja mums nav tik spēcīgs TFTP, Un tas, tā ir laikam galvenā atbilde uz visu sacīto. Runa ir par problēmas identificēšanu, mums par to ir jādiskutē, tas jau te arī izskanēja. Mēs esam tikai uh, tāda ārkārtas komisijā, uh, um, bet beig beigās iet runa par um, kopīgu tiesību instrumentu. To es vēlējos pasakīt. Paldies! Paldies! Dievs te mērērā, kungs, un. Tagad došu vārdu atkal mūsu panelistiem. Jums, diemžēl, tikai trīs minūtes tiek dotas katram runātājam. Sāksim ar Fīdlera kungu. Jā, tas būs tiešām vislielākais izaicinājums šo pēcpusdienu. Trijās minūtēs iekļauties. Centīšos. Pirmais jautājums. Bija par to, kāda ir summā šie uh, skaitļi atsevišķās valstīs. Es, man šeit nav zinām šādu pētījumu, kur summas tiktu noteikts, bet es jautājumu sapratu tā, ka varbūt eh, jums bija prātā konkrēts pētījums, es nezinu, es, es, es tādu no galvas nezinu. Otrs jautājums bija, eh, varbūt pieskārās eh, frustrācijai, ko es daļai paudu. Es šo to pierakstīju par politisko īstenojamību. Un man ienāca prātā piemērs, kas zināmā mērā demonstrē to, kāds ir sabiedrības viedoklis. Mums ir atšķirīgas sistēmas ne tikai Eiropas Savienības ietvaros, bet eh, tā kā Vācija ir federāla valsts, arī mums valsts iekšienē ir dažādas sistēmas. Un tomēr ir zināmas lietas, kas sabiedrību dara ļoti nemierīgu. Uh, tādēļ, ka tās skaidrāk izpaužās nekā šeit apspriežamie jautājumi, jo tie ir tāda pelēkā zonas kriminalitātes skar. Vācijas ietros starp 16 federālajām pavalstīm ir vienošanās par to, piemēram, cik ir jābūt uh, kārtības sargiem uh, eh, futbola mača laikā, lai gādātu par drošību un kārtību, kād, kādam jābūt viņu ekipējumam. Uh, Eh, eh, tad tas ir tāds konsens. Eh, tiešām, ka tas ir drošībai ļoti svarīgi, iedzīvotāji ir jāsargā, un tad mums arī izdodas vienoties par kvalifikāciju un uh, uh, kvantitāti personāla. Taču uh, ciņā pret terorismu šāda konsensa nav. Uh, valsts ietvaros, bet arī Eiropas saimnības ietvaros. Tas ir mazliet dīvaini. Taču mm, no tā izriet secinājums, kas ir izmaiņu menedžmentā, ir divi galvenie stimuli uz izmaiņām. Vai nu mēs tik ļoti kaut ko vēlamies, vai arī tik ļoti ciešam, ka jābūt izmaiņām. Un paraudzīsimies uz Itāliju. Tiešām tur ir. Eh, um, E, izmaiņas izdevies panākt tieši pateicoties šīm ciešanām, ko radīja mafija Itālijai. Tātad, ja iedzīvotāji apzinās problēmas smagumu, tad arī izdodas panākt izmaiņas. Varbūt, ka tiešām arī mums ir jāat, e, jābūt atvērtākiem par to, kāda ir šī realitāte, jo pilsoņi to varbūt dien dienā neizjūt uz savas ādas un līdz to neapzinās, cik problēma ir nopietna patiesībā. Uh, Runājot par skaitļiem un faktiem, protams, ka ir e, visādi e, statistiski dati zinām, taču par pelēko zonu mums e, informācijas trūkst, respektīvi mūsu informācija ir nepilnīga un Mēs lēšam, ka e, augstākais procents, es teiktu, ka tas ir pat mazāk kā procents no ne, nelegāli apgrozītiem līdzekļiem tiek e, tiešām aizturēti. Es domāju, tas ir ļoti konservatīvs vērtējums. Pat e, runājot par investīciju krāpšanām, mēs runājam par 10-20%, 10, Tad, tad šie skaitļi ir vienkārši neiedomājami. Cik daudz no šiem noziedzīgiem darījumiem tiešām mums izdodas apstādināt, jūs sapratīsiet, ka mums daudz veiksmes rādītāji nav. Diemžēl esmu jau pārsniedzis savu runāšanas laiku. Bēdējais izskanēja jautājums par Duisburgu. Diezgan plaši jūs jautājat, un, protams, ka ir atzinumi par to, ka mafija nekustamā īpašuma sektorā darbojas atkritumu saimniecības jomā. Uh, celtniecības jomā, un kas mums īpaši baži dara, tas ir uh, uh, um, <clears throat> laimētavu vai uh, azartspēļu jomā arī uh, ļoti aktīvi uh, mafija apgroz līdzekļus Vācijā. Paldies! Sorry. Nākamais runātājs. Man žēl, ka eh, Čakalīno uh, kungs nav šeit, un man uh, tomēr, ja viņš arī būtu, bail, ka tā kā viņš saņem tulkojumu manai runai, viņš vai mani saprast. Es neteicu, ka Londona ir nesadarbīga teritorija, bet es saku, ka visdrīzāk Londona tiešām ir lielākais naudas atmazgāšanas centrs visā pasaulē. jāpaldies. Pastāv ļoti liels naudas plūsmas, kas iziet caur Londonas City un attiecīgi arī naudas eh, atmazgāšana tajā paredzam, ka notiek. Londonas Cityjai ir ļoti īpaša atbildība. Tā kā tas ir lielākais pasaules finanšu tirgus, tai ir jāpārliecinās, ka tā, viņi strādā pēc iespējas godīgāk. Ja viņi no šādas atbildīgas atsakās, tad pilnīgi noteikti tie mm, palīdzēs visai pasaules finanšu sistēmai. Es uzskatu, ka apvienotās karalistas valdība to apzinās, ņem to vērā un nesen izziņoja, ka e, šo problēmu risinās kā prioritāti savā darba kārtībā pirms G8 tikšanās e, Lielbritānijā nākamgad risinot problēmu, e, e, Lielbritānijas valdība cenšas pieiet problēmai e, reāli, pazemīgi un neizliekoties, ka viss apvienotajā karalistē ir kārtībā, jo tā nav. Lielbritānijā situācija nav sliktākā citviet, bet vājības pastāv, vājības ir jākonstatē un jārisina. Uh, trūkumus neizdosies eh, valdībai um, konstatēt un atrasināt, to neizdosies apvienotās karalists parlamentam, to izdosies praktiķiem, kas strādā šai jomā. Joma, par ko es runāju, ir finanšu starpniecība. Finanšu starpnieks saprot, kā sistēma darbojas. Un Viņi ir jārosina, viņiem jādod pozitīvi vai negatīvi stimuli, lai pārliecinātos, ka, stimu, ka sistēma kļūs labāka un darbosies labāk. Tas ir tas, ko es sagaidu no vienotās karalists. Bet tieši tas pats jādara jebkurā Eiropas finanšu centrā. Tādā pat veidā atzīstot realitāti, esot pazemīgiem un konstruktīvi cenšoties panākt izmaiņas. Raugoties uz parlamentiem, es redzu tos kā politiķus, kas spēlē drīzāk politisku, nevis tikai likumdošanas lomu. Godīgi sakot, pasaulē likumi jau ir pārāk daudz. Vairums likumi ir neefektīvi un vienkārši no, ierobežo disfunkcionēšanas mm, simulēšanu. Mūsuprāt, tas ir nepareizi. Mūsuprāt, likumiem pirmkārt ir jāatzīst, problēmas, va, trūkums, par ko mēs esam atbildīgi, mēs katrs no mums. Un tālāk ir jācenš saprast, kā mēs efektīvāk varam sadarboties, lai tos apkarot. Katrs no runātājiem pieminēja, ka ir nepieciešams sadarboties labāk. Tas ir taisnība arī vietējā līmenī. E, Lielbritānijā pastāv 4 dažādi, 43 dažādi policijas dienesti mūsu Vācijas klājas pieminē 200 dažādas dienas, kas ir, padara situāciju bezcerīgu, bet ir jācenšas strādāt, ir visiem jācenšas konstruktīvi sadarboties un jau pastāv uh, priekšraksti, kā padarīt šādu sadarbību efektīvāku. Man gribētos cerēt, ka daudzas no apvienotās karalistas uh, eh, gotajām mācībām, ka, piemēram, finanšu pakalpojumu iestāde ir konstatējusi, ka ir eh, neveiksmīgi darbojusies līdz šim. Sitijā eh, tātad eh, Liel... Anglijas bankas vadītājs būs kanādietis. Uh, un cerams, ka tā ir atgriezī, izdosies atgriezt veiksmīgu pārvaldību bankās, ko tās ir kādu laiku jau zaudējušas. Lai to varētu panākt, ir bankām jāsadarbojas, un pēc tam, kad sapratīsiet katrs pats savu sistēmu, jūs daudz vairāk varēsiet ieguldīt arī startautiskā vai no nu Eiropas vai plašākā fórumā jau pastāv veidi, kā to panākt, bet mums ir jānāk uz pārunām ar vēlmi mācīties, eksperimentēt un kopā censties saprast, kā rīkoties labāk. Paldies! Tagad, diemžēl, pēc piecām minūtēm sāksies uh, sanāksmēs slēgtām durvīm. Es gribu, uh, eh, Hekeloma kungs, es gribētu aicināt Um, pārdomāt jūsu piedāvāto risinājumu atteikties no šīm banknotēm. Es nezinu, vai tas tiešām būtu labi. Es domāju, ka labāk būtu dzirdēt īstu skaidrojumu, kāpēc, piemēram, no Dienvidu Amerikas katru gadu 2-3 miljardi eiro uh, Eh, tiek eh, atgriezti 500 eh, eiro banknotēs Eiropas centrālajā bankā. Vai tiešām Eiropas turisti uz Dienvidu Ameriku visi dodas ar 500 eiro banknotēm kabatā? Tas man šķiet ir nesprātīgi. Es tiešām gribētu strādāt, lai labāk saprastu, kas tam ir pamatā. Uh, Ir jāņem vērā arī mm, ekonomikas pamatprincips, ka jāraugās uz eh, banknotēm kā uz jebkādu citu preci. Tā, eh, to darbību un plosmu ietekmē pieprasījums un piedāvājums. Ja ir ļoti liels pieprasījums, tad ir iespējams um, maksimizēt savus um, ienākumus. Ienākumus, kas tiek gūti, izlaižot naudu. Ja uzdosiet savu jautājumu, No kurienes nāk pieprasījums e, lielām banknotēm? Ja gūsiet to atbildi, tad atbildēsiet arī uz daudziem citiem jautājumiem. Un visbeidzot, jautājums par to, kura valsts izlaiž lielāko daļu 500 eiro banknošu Saskaņā ar jaunākiem datiem, ko esmu ieguvis no Eiropas centrālās bankas, tas ir 2007. gada dati, 55% tiek izlaisti Vācijā. Un visbeidzot, pēdējais komentārs. Ja vēlties izņemt no apgrozības 500 eiro banku, nu tas, tad jūs e, izaicināsiet e, uz, un uz sevi izsauksiet reakciju no spēkiem, par kuru pastāvēšana maz nenojautāt. Jā, prego. Paldies. Maties kundzei vārds. Jā, pavisam īsts jautājumiņš. Eiropola pārstāvim. Sakiet, vai ir kādi griezti, nu vismaz Francijā šādi griezti ir nosprausties, pieļauju, ka arī citviet tādi ir, e, tātad skaidrs naudas eh, darījumi, eh, ko nedrīkst pārsniegt kādus griestus. Piemēram, vai jūs zinat Beļģijā šādus grieķus? Beļģijā tie ir 15 tūkstoši eiro. Ok, allora vi ringrazio, vi chiedo, siccome... Lielas paldies! Diemžēl jums netika dots garš laiks, lai atbildētu uz jautājumiem, ko saņēmāt, un ja jums ir vēl kādi papildus komentāri, tad es jūs laipni aicinātu mums tos atsūtīt pa ēpastu. Lūdzu, atsūtiet tos mūsu sekretariātam. Liels paldies visiem runātājiem. Jūs izteicāties ārkārtīgi skaidri, jūs atbildējāt ļoti precīzi, un mēs tiešām novērtējam skaidras atbildes un pateicamies jums par tām. Lielas paldies, ka ieradāties, paldies jūs par jūsu prezentācijām. Un uh, tagad uh, sāksies koordinatoru sanāksme aiz slēgtām durvīm. Nākamā sanāksme 3. decembrī no 3 līdz 6.30 pēcpusdienā sāks koordinatoru sanāksmi.